So, kolēģi un kolēģi. Dargie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas. Das ist ein Team des Filmfilmhintermecker und die Pharmakologin. Mhm. So, alle Abstimmlisten sind verteilt. Visi kolēģi ir saņēmuši balsojumu sārakstus, bet, nu, pirmām kārtām gribēju jums padot labu rītu. Šodien mums ir eh, ļoti spēcīga darba kārtība, ļoti pilna darba kārtība, un es gribēju sveikt pie mums filmēšanas grupu, ko uzaicinājusi kolēģi Linda Makēvena. Makēvena TV? Nē, šķiet, ka nē tomēr. Un ich möchte jetzt gleich den, die erste Abstimmung Nekavējoties ķersimies pie darba. Dazu habe ich eine Wortmeldung. Un Kris Dēvis grib izteikties, lūdzu. Chairman, um, I understand that we... Priekšsēdētāji, es saprotu, ka grozījumi nav pārtulkot vairākās valodās saskaņā ar reglamentu. Es saprotu, ka ēnu referenti ar referentu tomēr grib balsot, nesoties uz to, ka grozījumi nav no pārtulkot. Es ļoti labi saprotu, kādēļ viņi tā vēlas darīt, bet varbūt kāds varētu man paskaidrot, kādēļ mēs gribam rīkoties pretrunā ar reglamentu. Paldies! Wir haben, lieber Chris Davis. Dargais Chris Davis, mēs vienojāmies Tad, kad mēs noteicām termiņus ziņojuma aplūkošanai komitejā, mēs vienojāmies, ka grozījumi tiks sagatavot angļu valodā. Es uzreiz pavaicāju, vai kādam pret to ir pretenzijas. Nu, toreiz neviens tāds kolēģis kājās nepiecēlās. Tagad Holgers Krāmers, kuram gribētu dot vārdu, uh, teica, ka viņam šī procedūra tomēr nav paprātam. Bija kolēģi, kas piekrita iesniegt grozījumus angļu valodā. Tajā skaitā arī Holgers Krāmers sagatavoja savus grozījumus angļu valodā. Līdz ar to došu vārdu Holgeram Krāmeram, lai viņš vēlreiz varētu paskaidrot uh, savas rīcības motīvus äh, übereingestimmt hat, dass wir so verfahren sollen, um möglichst. Un Holgeram Krāmeram labprāt došu vārdu, lai viņš paskaidrotu, kādēļ viņš pēkšņi ir mainījis savas domas. Bet mēs gribējām iesniegt grozījumus angļu valodā, lai pēc iespējas ātrāk varētu visu izdarīt. Paldies, eh, Matijas, paldies par doto vārdu. Negribu tagad vilkt gumiju, bet eh, es uzskatu, ka reglaments katrā ziņā ir eh, jāievēro. Īstenībā mēs, balstoties uz reglamentu, organizējam savu darbu parlamentā. Es neuzskatu, ka mēs reglamentu vienkārši varam um, traktēt tā, kā mums tas tīk. Es gribēju teikt, ka šī ir ārkārtīgi sarežģīta koplēmuma procedūra, un mums ir ārkārtīgi daudz laika nepieciešams, lai tā pamatīgi iedzinātos tekstā un es domāju, ka tās ir mūsu pamattiesības iepazīties ar tekstu savā dzimtajā valodā. Es iedomājos, ka es varbūt pat nepiedalījos komitejas sēdē, tad, kad uh, toreiz jūs lēmāt par grozījumu sagatavošanu angļu valodā, bet es domāju, komitejai vispār nav tiesību ignorēt šādus reglamentu pantus. Ja nu pēkšņi nepietiek uh, tulkotāju, uh, varbūt nav pietiekami liels kapacitātes, tad mēs varētu varbūt nesvarīgākas lietas atlikt uz vēlāku laiku, bet vienkārši nedrīkst ignorēt reglamentu tādēļ, ka jūlijā pēkšņi stājas spēkā kaut kāds likums un mums par galvu par kaklu ir uh, jāpieņem pātrinātā procedūra. Es domāju, tas noteikti nav pamatot, it sevišķi runājot par tik sarežģītu likumdošanu likumdošanas aktu. Dārgais Holger Krāmer, mēs neesam atcēluši reglamentu. Reglaments joprojām ir spēkā un. 156. panta 6. Eh, punkts nosaka, ka parlaments un šajā gadījumā komiteja var lemt par atkāpēm no reglamenta. Reglamentā tas ir atrunāts, un mēs katrā ziņā reglamentu vienmēr esam ievērojuši. Jūs saņēmāt eh, grozījums angļu valodā, un jūs rīkojāties, kā jūs viens ar otru vienojāties. Mēs noteikti varam balsot, lai neviens nebūtu aizvainots, eh, lai nevienam nebūtu rūkto lepnumsirdī. Tā tad, ja mēs procedūru apstādinām, tā mēs arī rīkosimies. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Holgers Krāmers uh, saka kaut ko no zāles bez ieslēgta mikrofona. Labi, tad tā arī rīkosimies, vairs nekādas diskusijas nebūs, un nekavējoties ķeramies pie balsošanas. Un svār tagesordnungspunkt 11, Änderung der Verordnung. 11. darba kārtības punkts - grozījuma izdarīšana regulā EK 726 šķērslītra 2004 attiecībā uz farmako vigilanci. Endungsantrag 2. Berichterstatters. So... Otrais grozījums - referents. Sākam balsot. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Trešais grozījums. Par. Pret. Atturas pieņemts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 atturas pieņemts. Pirmais par pret atturas pieņemts. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu. Sākam balsot elektroniski. Did all colleagues vote? Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 57 in favor, 47 par, un neviens kolēģis nebija pret un neaturējās. Sveicu Lindu Makēvenu. Otrs elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Kolēģis Vot. Vodas. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 50 par, un neviens nebija pret, neviens neaturējās. Sveicu referenti. Jetzt kommen wir zur Richtlinie Nummer 7. Tagad balsosim par septīto direktīvu, septītais grozījums par, pret, atturas, noraidīts, otrais par, pret, atturas, pieņemts. Astotais grozījums par, pret, Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par astoto. Haben alle abgestimmt? Vai kolēģi ir paspējuši nobalsot, beidzam balsot. 31 balss par, 13 pret, 4 kolēģi atturējās. Un grozījums līdz ar to ir pieņemts. 9. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 4. par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts, saka priekšsēdētājs. Tomēr pieņemts, saka priekšsēdētājs. Nu, es vēl biju pie Krāmerkunga grozījuma aizkavējies. Piektais grozījums, kas par? Pret, atturas, pieņemts. Pirmais, par? Pret, atturas, pieņemts. Sestais, par? Pret, atturas, pieņemts Noraidīts. Tagad balsosim par visu e, ziņojumu projektu grozītā veidā elektroniski, kā parasti. Sākam balsot. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 49 bar. Un neviens nebija pret, neviens neaturējās. Legislatīvu entwurf der rezolūciju. Tagad balsosim par rezolūciju, par normatīvo rezolūciju. Sākam balsot elektroniskā uh, veidā. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 50 par, un neviens nebija pret, neviens neaturējās. Sirsnīgi sveicu Lindu Makaevenu. Und natürlich wird der Bericht. Protams ka ziņojums tiks pārtulkots visās valodās. Gribēju jums tikai mm, to pateikt, informēt jūs par to. Krisa Deivisa ziņojums kopējā zivsaimniecības politika. Krīvs Deivis gribēja kaut ko piemetināt, lūdzu. Thank you, Chairman. Very briefly, we had some... Paldies priekšsēdētāji. Pavisam īsi mums bija iesniegti 550 grozījumi šim uh, atzinumam, pateicos par kolēģu atbalstu, vienojoties par uh, kompromisu grozījumiem ar politiskām grupām un arī sagatavojot balsošanas sarakstu. Ir tikai daži grozījumi, kuriem nevarēja piekrist un uh, ierosinu balsot pret tiem uh, tā iemesla dēļ, ka uh, tie iekļauj vienkārši atkārtošanos un dublēšanos šeit īpaši, es domāju, par Ferreiras grozījumiem zivsaimniecības politikas sakara gribu teikt, ka mēs atbalstam komisijas priekšlikumus un mēs tos papildinām vēl vairāk, lai iedibinātu ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku nākotnē, un es aicinu arī uh, kolēģus atbalstīt šo balsojumu zivsaimniecības komitejā jūlijā un plenārsēdē septembrī. Paldies! Paldies! Mums ir eh, pilns rokas darba, un eh, referents jau paskaidroja, kā viņi, kā mums vajadzētu balsot, un 38 konsolidētie grozījumi ir iesniegt. Pirmais konsolidētais, kas par? Pret? Pieņemts. Konsolidētais grozījums numur 2 par? Pret? Atturas? Pieņemts. Konsultētais grozījums numur 3, kas par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret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 atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas pieņemts. 15. par, pret, atturas pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts. 17. par, pret, atturas pieņemts.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 pret, atturas pieņemts, 30. par, pret, atturas pieņemts, 31. par, pret, atturas pieņemts, 32. par, pret, atturas pieņemts, 33. par, pret, atturas pieņemts, 34. par, pret,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 Äh, Chris Davis, die Abänderungsanfrage. Chris Davis, tā kā grozījumi bija iesniegti tikai angļu valodā, bet e, es gribēju pajautāt, vai jums nav nekāda pretenzija. Labi, tad varam turpināt darbu. Well, uh, I, can I take this opportunity to thank the Secretariat for Es gribēju pateikties sekretariātam par visu veikto darbu, saka Kris Dēvis. Paldies! Nista. Nākamais grozījums ir 149. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 163. par? Pret? Atturas? Noraidīts. 167. girlinga, kas par, pret. 167. par, pret, atturas, nu, pieņemts. 169. par, pret, atturas, noraidīts nächsten Antrag, den wir abstimmen müssen, ist 177. 177. par pret atturas pieņemts. 178. par pret atturas pieņemts. 180. par pret atturas pieņemts noraidīts. 186. par pret atturas īsti nav skaidrs. Nobalsosim elektroniski par 188. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung. Vai visi spēja nobalsot? Beidzam balsot. 21 balss bija par, 34 pret noraidīts.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 atturas pieņemts, 12. referenta grozījums par pret atturas pieņemts, 195. par pret atturas pieņemts, 198. par pret atturas noraidīts, 197. par pret atturas noraidīts, 199. par pret pret, atturas, īsti nav skaidrs. Nu, balsosim elektroniski par 199. Sākam balsot. Ham alle abgestimmt? Vai vispār spēj nobalsot? Līdz ar to beidzam balsot. 39 par 14 pret pieņemts. Es sumit angenommen. 200. Dafür. 200. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 201. par? Pret atturas pieņemts. 13. par. Labi, nobalsojam elektronus par 201. Sākam balsot. Ja visi ir nobalsojuši, tad beidzam balsot. 28 balsis par, 27 pret. Pieņemts. 13. referenta grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts.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 pret, atturas pieņemts. 216. par, pret, atturas pieņemts. 217. par, pret, atturas pieņemts. 218. par, pret, atturas pieņemts. 219. par, pret, atturas pieņemts. 221. par, pret, atturas pieņemts. 222 par pret atturas pieņemts. Noraidīts 223 par pret atturas. 223. atkārtojumi. Kas par pret atturas pieņemts? 224. par pret atturas pieņemts. 225. par pret atturas. Īsti nav skaidrs. Nobalsojam elektroniski par 225. sākam balsot. Vai visi kolēģi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 26 par, 28 pret noraidīts. 226 par, pret, atturas pieņemts, 227 par, pret, atturas pieņemts, 228. atsaukts, 229. par, pret, atturas pieņemts, 230. par, pret, atturas pieņemts, 231. par, pret, atturas pieņemts. Labi, varam pārbaudīt. 231. sākam balsot elektroniski. Elektroniski. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Beidzam balsot. 26 par, 28 pret. Noraidīts. Dann kommen wir zu 233. 233. Kas par? Pret. Atturas noraidīts 234. par. Pret. Atturas pieņemts. 235. par. Pret. Atturas. Nobalsojam nu, elektroniski. 235. Sākam balsot. Alle abgestimmt. Abstimmt. Beidzam balsot. 31 kolēģis balsoja par 19 pret 4 atturējās. Pieņemts. Nu, īsti skaidrs nebija. 236 par pret atturas pieņemts. Noraidīts 237 par pret atturas pieņemts nedaudz pārlecam pāri vairākiem grozījumiem. Tagad balsojam par 254. To, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 256. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 257. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 258. par. Pret Kolēģi, lūdzu, sākam vēlreiz. 258. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 272. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 273. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 275. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 281. par? Pret? pret, atturas, noraidīts. 292. par, pret, atturas, pieņemts. 31. par, pret, atturas, pieņemts. 300. kas par, pret, atturas. Vai es uh, balsoju par ātru, vaicā priekšsēdētājs? 300 grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārlecam atkal vairākiem grozījumiem. 41. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 334. par pret atturas pieņemts. 335. par pret atturas vēlreiz 335. par pret atturas Nobalsosim labāk elektroniski par 335. sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Ab Beidzam balsot. 31 bija par, 24 kolēģi savukārt balsoja pret. Pieņemts. 336. Par, pret, atturas, pieņemts. 339. par, pret, atturas, pieņemts. 43. par, pret, atturas, pieņemts. 44. atsaukts. 340. par pret atturas pieņemts. 343. par pret atturas noraidīts. Labi, nobalsosim vēlreiz par 343. elektroniski. Sākam balsot. Abstimmung ist gesch... Un beidzam balsot 24 par, 31 pret, noraidīts. 304. 345. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 345. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 348. Dafür. 348. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 348. Sākam balsot. Stimmung. Haben alle abgestimmt? Ja viss ir paspējuši nobalsot, tad beidzam balsot 26 par 28 pret noraidīts. 46. par. Pret. Atturas pieņemts. 349. par. Pret. Atturas pieņemts. 350 par pret, atturas. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 350. Haben alle abgestimmt, Abstimmung geschlossen. Beidzam balsot. 27 par 28 pret. Noraidīts. 47. Par. Pret. Atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. 3, 52. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 380. par, pret, atturas noraidīts. 55. par, pret, atturas pieņemts. 57. par, pret, atturas pieņemts.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 pret, atturas pieņemts, 392 par, pret, atturas pieņemts, 393 par, pret, atturas pieņemts, 394 par, pret, atturas pieņemts, 395 par, pret, atturas noraidīts. 398 par, pret, atturas pieņemts, 399 par, pret, pret atturas pieņemts 400 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 400. Elektronisch. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot 22 par 34 pret noraidīts. 401. Kas par? Pret. Atturas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 Pārbaudīsim elektroniski. 404. Sākam balsot. Abstimmung ist eröffnet. Haben alle abgestimmt. Beidzam balsot. 26 bija par, 28 pret. Noraidīts. 405. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 406. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 407. par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 407. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Beidzam balsot 26 par, 29 pret. Noraidīts. 420. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 422. Kas par? Pret? Atturas? Nav skaidrs. Nobalsojam nu, elektroniski. Sākam balsot. Öffnet. Haben alle abgestimmt. Abstimmt. Beidzam balsot. 25 par. 31 pret. Nolaidīts. 423. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 424. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 425. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 68. kas par? Pret pret, atturas, pieņemts. 436. kas par? Pret, atturas, noraidīts. Un 37. dafür? 437. kas par? Pret, atturas, noraidīts. 438. par? Pret, atturas, noraidīts. 439. par? pret, atturas, noraidīts. 69. par, pret, atturas, pieņemts. 440. par, pret, atturas, pieņemts. 441. par, pret, atturas, pieņemts. 71. par, pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 445. par pret atturas pieņemts. 450 steht zur Abstimmung. 450. Kas par? 450. Par. Noch einmal bitte. 450. 450. Vēlreiz. Kas par? pret, atturas, noraidīts. 451. par, pret, atturas, noraidīts. 74. par, pret, atturas, pieņemts. 453. par, pret, atturas, pieņemts. 76. par, pret, atturas pieņemts, 455. par, pret, atturas noraidīts, 456. par, pret, atturas noraidīts, 77. par, pret, atturas pieņemts. Četrsimt piecdesmit septītais par pret, atturas pieņemts, 458 par, pret, atturas noraidīts, 459 par, pret, atturas noraidīts, 460 un 64 kopā, kas par, pret, atturas pieņemti, 461 par, pret, atturas pieņemts,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 pret atturas pieņemts, 82. par, pret atturas pieņemts, 83. par, pret atturas pieņemts, 470. par, pret atturas pieņemts, 471. par, pret atturas pieņemts. 84. par, pret atturas pieņemts, 85. par, pret, atturas pieņemts, 87. par, pret, atturas pieņemts, 88. par, pret, atturas pieņemts, 89. par, pret, atturas pieņemts, 475. par, pret, atturas pieņemts, 476. par, pret, atturas pieņemts,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 atturas, noraidīts. 495. par, pret, atturas, pieņemts. 506. par, pret, atturas, pieņemts. 507. 508. par, pret, atturas, pieņemts Nav skaidrs. Nobalsojam vēlreiz elektroniski par 508. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par, 31 pret. Noraidīts. 507. Par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim. Nobalsojam elektroniski par 507.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 pret atturas pieņemts 103. par pret atturas pieņemts 531. par pret atturas pieņemts 505. kas 105. kas par pret atturas pieņemts 535. kas par pret atturas pieņemts 538. par pret atturas pieņemts 537. kas par pret pret atturas pieņemts 538 par pret atturas pieņemts 539 par pret atturas pārbaudīsim. Nobalsojam par šo grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 22 par, 34 pret, noraidīts. 540 par, pret, atturas noraidīts, 541 par, pret, atturas pieņemts. 542 par, pret, atturas pieņemts. Tagad sekos apsvērumi. 106 par, pret,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 atturas pieņemts. 113. par, pret, atturas noraidīts. 114. par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Nobalsojam nu, elektroniski par 114. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Beidzam balsot. 26 par 28 pret. Noraidīts. 115. par pret, atturas noraidīts. 116. par, pret, atturas pieņemts. 117. par, pret, atturas noraidīts. 118. par, pret, atturas pieņemts. 119. par, pret, atturas noraidīts. 121. par, pret 120. atkrīt. Jā. Un 121. 121. 121. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 122. par. Pret. Atturas noraidīts. 123. par. Dagegen. Pret pieņemts. 124. par, pret, atturas noraidīts. 125. par, pret, atturas noraidīts. 126. par, pret, atturas pieņemts. 127. par, pret, atturas noraidīts. 128. par, pret, atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Labi, balsojam elektroniski par 128. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 31 bija par, 26 kolēģi balsoja pret pieņemts. 129 par. Pret. Atturus. Pārbaudīsim. Elektroniskais balsojums par 129. Cik elektroniski? Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 35 par, 21 pret pieņemts. 130 par, pret, atturas, pieņemts. 131 par, pret, atturas, noraidīts. 132 par, pret,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 atturas noraidīts. Tagad balsosim par visu grozīto ziņojumu un darīsim to elektroniski. Sākam balsot. Gestimt. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 50 par. Neviens nebija pret, astoņi atturējās. Sirsnīgi sveicu Kristu Dēvisu. Paldies par jūsu sagatavoto atzinumu. Tas bija izcils. Chris, thank you for the management, both. Tas war wirklich ein hartes Stück Arbeit. Tas bija ļoti ciets rieksts, ko mums nācās pārkost. Paldies sekretariātam, paldies par konsolidētajiem grozījumiem. Patiešām ir veikts labs darbs, paldies referentam un arī ēnu referentiem. So, jetzt geht's weiter. Turpinām darbu. Pāvela Pauka atzinums Eiropas energo infrastruktūras vadlīnija izveide. Pāvela Pauka atzinums. Vai visi ir gatavi turpināt darbu? 28. grozījums, kas par? Pret? Atturas pieņemts. Da müssen wir über 30 abstimmen. 30. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. kolēģi vēlas pārbaudīt. Sākam balsot elektroniski par 30. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist Beidzam balsot. 18 dafür. 18 par 36 pret, viens atturējās, noraidīts ar skaidru balsu pārsvaru. Wir haben jetzt 34. Sākam balsot. Par, pret, atturas, noraidīts. 30. 35. 34. Pārbaudam. 34. Kolēģi grib balsot elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 53 pār, 5 pret. Pieņemts. 2, 0 enthaltung. So, dann stimmen wir ab über. 35. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 32. Das... 32. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 36. Par? Pret? Atturas? Pieņemts. 37. Par? Pret? Atturas? Pieņemts Pieņemts. 38. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 38. Sākam balsot elektroniski. Ab, abstimmung ist. Beidzam balsot. 20 par, 35 pret. Viens kolēģis atturējās, noraidīts. 39. par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 39. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 30 par, 20 pret. Pieņemts. Nā, 41. 41 par. Pret. Vai kāds atturas? Neviens. Noraidīts. 40. Elektroniski. 41. Nobalsojam elektroniski. Sākam balsot. Haben alle abgestimmt? Vai visi ir nobalsojuši? 21 kolēģis balsoja par, 36 pret, noraidīts. 42 par, pret, atturas, pieņemts. 43 par, pret. Dārgie kolēģi! Atkārtosim un lūdzu celiet roku tā, lai var redzēt, kāds ir jūsu balsojums. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 44. par? Pret? Atturas? Noraidīts. 45. par? Pret? Atturas? Pieņemts. 46. par? Pret? Atturas noraidīts. 47. par. Pret. Atturas noraidīts. 48. par. Pret. Atturas pieņemts. 49. par. Pret. Atturas pieņemts. 50. par. Pret. Atturas pieņemts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 55. un 58. par abiem kopā, kas par, pret, atturas, pieņemti. 56. par, pret, atturas, pieņemts. 57. par, pret, atturas, pieņemts. 59. par, pret, atturas, pieņemts. 60. par, pret, atturas atturas pieņemts. 62. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 63. divās daļās. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Atturas noraidīta. Pir otrā daļa. Kas par? Pret pret, atturas, arī noraidīts. 64. par, pret, atturas, pārbaudīsim. 64. sākam balsot elektroniski. Kas sākam balsot? Beidzam balsot. 31 par, 24 pret, pieņemts. 65. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 66. par. Pret. Atturas noraidīts. 67. par. Pret. Atturas noraidīts. 68. par. Pret atturas noraidīts. 70. par pret atturas noraidīts. Laba, pārbaudīsim. Balsosim elektroniski par 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 par, 24 pret. Pieņemts.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 pret atturas noraidīts, 75. par pret atturas pieņemts, 78. par pret atturas noraidīts. 77. par pret atturas Labi, nobalsosim elektroniski par 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 kolēģi balsoja par, 30 pret noraidīts. 78 par. Pret. Atturas noraidīts. 79 par. Pret. Atturas noraidīts. 80 par. Pret atturas, noraidīts 81. par pret, atturas, noraidīts 82. divās daļās, pirmā daļa, kas par pret, atturas, noraidīta, otrā daļa par pret, atturas, pieņemta, otrā daļa pieņemta. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Nobalsam elektroniski par otro daļu. 82. grozījums. Beidzam balsot. 30 par, 29 pret. Pieņemts. 83. par, pret, atturas, noraidīts. 84. par, pret, atturas, pieņemts. 86. divās daļās, pirmā daļa, kas par pret atturas noraidīta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. 85. grozījums, kas par pret atturas noraidīts, 87. par pret pret, atturas noraidīts. 88. par, pret, atturas pieņemts. 89. par, pret, atturas noraidīts. 90. par, pret, atturas noraidīts. Īsti nav skaidrs. Pārbaudīsim. 90. sākam balsot elektroniski. Haben alle abgestimmt? Beidzam balsot. 23 par, 33 pret noraidīts. 91. kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 91. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 39 par, 20 pret. Pieņemts. 93. grozījums. 93. kas par? Pret. Atturas. Noraidīts.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 pret atturas noraidīts. Piektais par pret atturas pieņemts. 101. par pret atturas pieņemts. 102. atsaukts, 103. kas par pret atturas pieņemts. 104. par pret atturas pieņemts. 106. par pret atturas noraidīts. 107. 106. Jāpārbauda labi, pārbaudīsim, nobalsojam elektroniski. Beidzam balsot. 51 par, 5 pret. Pieņemts. Simt septītais par, pret, atturas, noraidīts. 108. par, pret, atturas pieņemts, 109. par, pret, atturas pieņemts 110. par, pret, atturas pieņemts 111. par, pret, atturas noraidīts 112. par, pret, atturas pieņemts 115. par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 115. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 29 par, 27 pret pieņemts. 116 par, pret, atturas pieņemts. 117 par, pret, atturas pieņemts. 118 par, pret pret atturas pieņemts. 120. par pret atturas. Pārbaudīsim balsojumu elektroniski par 120. Sākam balsot. Un beidzam balsot. 24 kolēģi par, 34 pret noraidīts. 122. kas par? pret, atturas, pieņemts. 123. atkrīt, 124. par, pret, atturas, pieņemts. 125. par, pret, atturas, pieņemts. 127. Eh, par, pret, atturas, pieņemts. 128. par, pret, atturas pieņemts. Noraidīts 129. par, pret, atturas noraidīts 130. par, pret, atturas noraidīts 131. par, pret, atturas noraidīts 132. par, pret, atturas pieņemts. 133. par, pret, atturas pieņemts pieņemts 134. par pret atturas pieņemts 135. par pret atturas noraidīts 136. par pārbaudīsim labi 135. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot.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 atturas noraidīts. 139. par pret atturas noraidīts. 140. par pret atturas pieņemts. 141. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas noraidīt. Otrā daļa pie, par pret atturas noraidīt noraidīta. 142. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Nobalsojam elektroniski par 142. Sākam balsot. Beidzam balsot. 29 kolēģi par, 30 pret. Noraidīts. 143 par pret, atturas, noraidīts. Apsvērumu, septītais grozījums, kas par, pret, atturas, noraidīts. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret pret atturas pieņemts 12. par pret atturas pārbaudīsim. Balsojam elektroniski par 12. To sākam balsot. Beidzam balsot. 32 par, 26 pret, pieņemts. 13. par, pret, atturas noraidīts. 14. par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. atsaukts. 19. par pret atturas pieņemts pret atturas, noraidīts. 22. kas par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, nav skaidrs. Sākam balsot elektroniski par 23. Beidzam balsot. 28 par, 30 pret, 1 atturējās, noraidīts ar nelielu balstu pārsvaru. 24 par, pret, atturas, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski par 24. Beidzam balsot. 24 par 35 pret noraidīts. 25. par pret, atturas, noraidīts. 26. par, pret, atturas, noraidīts. Kolēģi grib uh, balsot elektroniski par 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 par, 28 pret, pieņemts. Balsosim par visu grozīto atzinumu un balsosim elektroniski. Pats par sevi saprotam, sākam balsot. Pieņemts. Beidzam balsot. Kurz. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 51 dafür. 51 par, 3 pret, 5 atturējās pieņemts. Gribu sveikt Pāvelu Poku. Next one. Nākošais dokuments. Tulka, tulka kapacitāte. So, dann kommen wir zum. Tagad mēs pārējām pie 15. darba kārtības punkta zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopējā organizācija. Tie, kuri nevēlas piedalīties sēdē un vēlas eh, kaut ko apspriest, var to darīt ārpus zāles durvīm un uh, pārējie, kas vēlas balsot, varam sākt balsot. 93. un 105. grozījums ir pēdējā brīdī atsaukti. 45. par pret atturas pieņemts. 6. kas par pret atturas pieņemts Nav skaidrs rezultāts. Pārbaudīsim balsojot elektroniski par sesto grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 pār 34 pret. Līdz uh, ar to sastais nogroz, noraidīts 55. kas pār pret atturas pieņemts. 7. par pret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 skaidrs rezultāts. Lūdzu, ceriet, celiet roksoreiz 57. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, balsojot par 57. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pār 24 pret, līdz ar to pieņēmts. Tagad 58. grozījums, kas par, pret. Kas ir par 58. grozījumu? Kas ir pret? Atturas. Pieņemts. 59. Mutiskai, ar mutisko grozījumu, ko iesniedz Pirilokungs. Kas par?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 noraidīts, 13. par, pret, atturas, noraidīts, 14. par, pret, atturas, noraidīts, 15. par, pret, atturas, noraidīts, 16. un 68. ir identiski, balsojam par tiem par, pret, atturs pieņemti, 17. par, pret, atturas norādīts, 69 par, pret, atturas norādīts, 18 par, pret, atturas norādīts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 atturas noraidīts 76 par pret atturas noraidīts 77 par pret atturas pieņemts 21 par pret atturas pieņemts 22 par pret atturas pieņemts 23 par pret atturas pieņemts Noraidīts 78 par pret atturas noraidīts 24 par pret atturas nav skaidrs rezultāts. Balsosim elektroniski par 24. grozījumu. Visi nobalsojuši? Beidzām balsot. 23 par, 32 pret, līdz ar to 24. norādīts. 79 par, pret, atturas, pieņemts. 80. par, pret, atturas, pieņemts. 26 par, pret, atturas, norādīts. 81 par, pret pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 81. grozījumu. Balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 pār 33 pret, līdz ar to šis grozījums noraidīs. 82. Kas par? pret atturas noraidīts. 83, kas par pret atturas pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts. 85 par pret atturas noraidīts. 27. ir atsaukts, 86. atkrīt, tagad 28. kas par? pret atturas pieņemts. 29. kas par pret atturas norādīts. 87. par pret atturas norādīts. 88. par pret atturas norādīts

Mums ir jābalso par 33. tagad, kas par pret atturas noraidīts. 90. kas par pret atturas noraidīts. 34. kas par pret atturas noraidīts. 35. kas par pret atturas noraidīts. 91. kas par pret pret atturas pieņemts. 92. kas par, vai jūs vēlaties pārbaudīt, Balsos, pārbalsosim elektroniski 91. grozījumu. Vai visi nobalsojuši, beidzam balsot? 36 pār, 21 pret 1 atturējies, līdz ar to grozījums pieņemts. 92. kas par? pret atturas pieņemts. 36, kas par pret atturas noraidīts. 37 par pret atturas pieņemts. 93 par nē, tas ir atsaukts pēdējā brīdī. Tagad 94. grozījums par pret atturas pieņemts. 38 par pret atturas pieņemts noraidīts, 95 par, pret atturas pieņemts, 40 par, pret atturas noraidīts. 97, kas par, pret, atturas, noraidīts. 98 un 99 ir identiski, balsosim par tiem kopā, kas par, pret pret, atturas. Nav skaidrs rezultāts, tādēļ balsosim elektroniski par 98 un 99 grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 23 pār, 25 pret, 5 atturas, līdz ar to šie grozījumi noraidīti. Tālāk 100 un 102 grozījums kopā. Kas par? Pret atturas. Nav skaidrs rezultāts. Balsosim elektroniski par 100 un 102 grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār, 26 pret. Līdz ar to abi grozījumi ir pieņemti. 103. un 104. grozījums kopā. Kas par? Pret atturas noraidīti. 105. ir atsaukts, 106. grozījums kas par pret atturas pieņemts. 109. kas par pret atturas. Nav skaidrs rezultāts. Balsosim elektroniski par 109. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Ir pieņēmts ar 37 balsīm par un 20 balsīm pret. 107. un 108. grozījums atkrīt. Tagad balsojam par 41. grozījumu. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 110. kas par pret. Atturas. Noraidīts.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 vai jūs gribējāt uh, atgriezties pie 43. Labi, balsosim elektroniski par 43. grozījumu. Balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār un 33 ir grozījums 43 ir noraidīts. 112 par pret atturas Norādīts. 113. par. Vai jūs vēlaties pārbaudīt 112. grozījuma balsojuma rezultātu? Labi. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 51 pār 4 pret dāmas un kungi. Lūdzu, celiet rokas augstāk, lai tās var labāk saskaitīt. 113. Kas par pret atturas pieņemts? 114. par pret atturas. Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 114. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 32 pār, 24 pret, līdz ar to šis grozījums pieņemts. Tagad 115, kas pār, pret, atturas, noraidīts. 44, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 116 un 117 kopā, kas pār, pret, atturas, pieņemti. 118 atsaukts, 45, kas pār, pret, atturas, pieņemts. 46. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Vēlaties, lai pārbaudām labi balsojam elektroniski par 48. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 31 pār, 25 pret, šis grozījums pieņemts. 47. kas par, pret, atturas, noraidīts, 48. kas par pret atturas, noraidīts, 49. kas par pret atturas, pieņemts, 4. kas par pret atturas. Nav skaidrs rezultāts, balsojam elektroniski par 4. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 24 pār, 33 pret, līdz ar to grozījums noraidīts. 50. grozījums, kas par pret atturas. Nav skaidrs rezultāts, balsojam par 50 elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzām balsot. 36 pār 21 pret, līdz ar to grozījums pieņemts. Piektais atsauks, tagad 51, kas par, pret, atturas, noraidīts. 52, kas par, pret, atturas, pieņemts. 53, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tagad kopīgais gala balsojums par atzinumu projektu. Sākam balsot elektroniski. Vai visi jau ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 53 pār, neviens nav pret un 3 atturas. Līdz ar to varam sveikt Ferēras kungu, mūsu referentu. Nākošais balsojums ir pār dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas laikā. Über die Stellungnahme. Tas ir atzinums lauksaimniecības komitejai un man ir jūs jāinformē, ka pēdējā brīdī Okay der konsolidētais pirmais grozījums ir kļuvis par pirmo kompromisa grozījumu, un līdz ar to uzreiz balsojam par to, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk. Otrais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts ar lielu vairākumu. Otrais grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. Pirmais, kas pār pret atturas pieņemts. Piektais, kas pār pret atturas noraidīts. Ceturtais, kas pār pret atturas noraidīts. Sestais, par pret pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas noraidīts. Desmitais par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts pret atturas Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par devīto grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 pār 25 pret 1 atturas. Līdz ar to grozījums pieņemts. Tagad astotais. Kas par? Pret atturas pieņemts. 12. par? Pret atturas pieņemts. 11. kas par pret atturas. Pārbaudīsim 11. balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 29 pār 26 pret, līdz ar to grozījums ir pieņemts. 13. kas par pret atturas pieņēmts šķiet ar nelielu vairākumu. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 30 pār 24 pret. Līdz ar to grozījums pieņemts 16. par pret atturas noraidīts 14. par pret pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. atkrīt, 29. arī atkrīt, 23. b atkrīt, 28. atkrīt, Tagad balsojam par 25. grozījumu. Nē, es laikam esmu pasteidzies. Mums jābalsta par 23b, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tagad 25. kas par, pret, atturas, noraidīts. 22. kas par pret atturas noraidīts. 35. kas par, kas par 35. pret atturas noraidīts. 37. kas par pret atturas noraidīts.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 atturas pieņemts, 41. kas par pret atturas pieņemts, 49. kas par pret atturas pieņemts, 47. kas par pret atturas pieņemts, 48. kas par pret atturas pieņemts, 46. kas par pret atturas pieņemts Lange skundz. Priekšsēdētāji, mēs esam apstiprinājuši četrus jaunus punktus, kas saka apmēram vienu un to pašu par GPS, satelītu navigāciju un uh, reālā laika navigāciju. Varbūt sekretariāts varētu šos četrus punktus apvienot vienā punktā. Un es kā referents lauksaimniecības komitejā būtu par to ļoti pateicīga. Paldies, saka priekšsēdētājs. 48. Dagegen? Enthaltung ist angenommen. 46 dafür? 46. Kas par? Pret atturas noraidīts. 50. Kas par? Pret atturas pieņemts. 52. kas par pret atturas pieņemts. 53. kas par pret atturas pieņemts. 54. kas par pret atturas pieņemts. Tagad balsojam par atzinuma projektu kopumā, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. 51 par, 1 pret un 2 atturas. Līdz ar to atzinums ir apstiprināts. Liels paldies un apsveicam vispirms mūsu referenti. Liels paldies par šo koncentrēto balsošanu. Šodien mēs svinam īpašu dienu, kara beigas, un tad, ja mēs šeit visi tik mierīgi un harmoniski atrodamies vienā zālē, eh, ir visai viegli aizmirst, eh, ka mēs esam arī mm, piedzimuši īpašā gadsimtā, un 500 eh, miljoni cilvēku var dzīvot kopā mierā, un es domāju, tā ir īpaša diena, kuru šodien noteikti vajadzētu atcerēties. Paldies! Dann geht's, dann geht's weiter. Turpinam darbu. Zwar der Punkt. Šodien mums ir jāapspriež sastais punkts Pirilo kunga atzinums, eh, kuru vakardien neapskatījām. Tas ir kādreizējais sastais darba kārtības punkts, īpašie noteikumi attiecībā uz ERAF un mērķi ieguldījums izaugsmē un nodarbinātībai. Vai es atkal esmu pārsteidzies? Marto Pirillo runās pēc Grostētes kundzes. Pirmā būs Fransuāls Grostēte, kas ir sagatavojusi ziņojumu programmu veselību izaugsmē, trešā Eiropas Savienības daudzgadrīcības programma veselības aizsardzības jomā no 14. līdz 20. gadam. Grostētes kundze. Tie kolēģi, kas vēlas papļāpāt, varētu tomēr doties ārā. Vai arī apklust un klausīties eh, tajā, kas sakāms Grosteits kundzē. Jetzt hat ausschließlich gleich die Kollegin Françoise tagad uh, uzstāties un runāt varēs tikai un vienīgi Francos Grostēte. Ja jūs vēlaties pakavēties saviesīgās sarunās, jūs varētu doties ārā no zāles, lai mēs varētu visu uzmanību veltīt Grosteits kundzei lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Liels paldies, priekšstādātāji. Nedaudz atgādināšu pavisam ātri kontekstu. Eiropas komisija 2017. gada 9. novembrī nāca klājā ar regulas priekšlikumu un uh, tiek izveidot trešā veselības uh, programma laikam no 2014. līdz 2020. gadam. Šo programmu sauc uh, Veselība izaugsmē. Tur ir paredzēti 446 miljoni eiro šim laika posmam. Tas nozīmē 60 miljonu eiro gadā šīs programmas mērķis ir koncentrēties uz principiālām nozarēm, kurām Eiropas Savienības rīcība var tiešām nodrošināt reāli pievienoto vērtību veselības aprūpas nozare. Programma ir saskaņota ar stratēģiju Eiropa 2020, un tās mērķis ir veicināt inovāciju veselības aprūpas nozarē un nodrošināt tās ilgspēju, uzlabojot Eiropas iedzīvotāju labklājību. Salīdzinot ar iepriekšēju laikposmu, 2007. līdz 2013. gada programmai atvēlēta līdzekļu apjoms ir palielinājies par 5,7%. Šai programmai atvēlētie līdzekļi būs atkarīgi no sarunām par pašreizējo daudzgadu finanšu plānu. Man jāsaka, komisārs Dalīkums ir eh, ārkārtīgi cīnies par to, lai šī programma varētu turpināties un netiktu apgriesta, un tāpēc eh, galvenais uzsvars liks uz inovāciju, uz izaugsmi. Jāatgādina, ka šī krīzes periodā veselība nevienmēr eh, būtu pielīdzinām deficītam katrā līmenī ir investīcijas veselības nozarē, un tas nāk par labu gan ilgtermiņa ekonomikai, arī dalību valstīs, un tā jāņem vērā arī ekonomikas potenciāls, kas ir šai nozarē. Tātad veselības aprūpas iestādes, um, varas iestādes pašvaldību līmenī un arī nevalstiskās organizācijas un valsts sektors būs atbildīgi, ka šī programma. Jā, atgādina, ka šī programma nav struktūra fondu programma, nedz arī pētniecības programma. Šī programma eh, ir četri eh, prioritārie mērķi tātad. Eh, pirmkārt, izveidot inovatīvu un ilgspējīgu veselības sistēmu, otrkārt, uzlabot pieju uh, labākas kvalitātes veselības aprūpas sistēma visiem pilsoņiem. Treškārt, nodrošināt slimību profilakstu, veicināt labu veselību. Un ceturkārt, uh, aizsargāt iedzīvotājs no pārobežu veselības apdraudējumu. Un tagad uh, minēšu galveno virzību manā atzinumā. Uh, vispirms nosaukums. Es jau par to jums runāju. Principā šis nosaukums veselība izaugsmē mani mazliet šokē un es aicinātu to uh, mainīt uz veselību un izaugsme, jo es uzsveru, ka veselība nav vienīgais, vienīgi vērsta uz izaugsme. Francijas franču versijā un arī angļu valodas versijā Health for Growth manā skatījumā ir paredzēts šīs uh, eh, programmas pārāk ierobežošs skatījums. Un man jau bija iespēja par to runāt. Mūsu iepriekšējais priekšstādātājs John Lainens ir norādījis komisāram uh, uz šo trūkumu nosaukumā, un mēs par to jau esam runājuši, un es zinu, ka komisārs Dallī nav uh, pār manu priekšlikumu, tomēr es nāku klajā ar to jūsu priekšā atkal un aicinu jūs par to padomāt. Protams, mēs varam atzīt, ka veselība ir svarīgs izaugsmes faktors, tā var nodrošināt darbvietas krīzes apstākļos, jā, nu tā ir. Veselība ir Eiropas ekonomikas pīlārs. Tātad kādi ir programmas mērķi? man šķiet pilnīgi pašsaprotama un mm, ka ir jāizvairās no pārklāšanās, lai labāk izmantotu finanšu resursus. Mēs zinām, ka pat laban finanšu resursi pat laban ir ierobežot. Tā tad ir jāņem, jāuzmanās, eh, lai netiktu izveidots vesels pasākums saraksts, jo tas novest pie tā, ka finansējums būtu fragmentēts un līdz ar to programma vairs nebūtu tik efektīva. Uh, Šīs programmas mērķis nav izsmeļoši uzskaitot visas slimības. Šis aspekts man liekas svarīgs, jo vajadzētu izvairīties, un es jau visiem maniem kolēģiem to saku, eh, izvairīties no tādu gro, eh, grozījumu iesniegšanas par vienu vai citu slimību. Kaut arī tas varētu likties saprotams, tomēr šajā ziņojumā tam nebūtu jēgas. Un tagad runājot par budžeta līdzekļu sadalījumu. Eh, budžeta līdzekļu sadalījums ir starp četriem programmas mērķiem. Proti, veicināt inovāciju, nodrošināt kvalitatīvāks un drošāks veselības aprūpas plašāku pieejamību, sekmēt slimību profilaksi un aizsargāt iedzīvošanu no pārobežu veselības apdraudējumu. Tātad šim sadalījumam, manā skatījumā, ne, m, mm, nav jābūt nemainīgam. Mērķu sadalījumam, katram no tiem pieši, mērķu sadalījums, katram no tiem piešķirot noteikti budžeta finansējumu, varētu ierobežot dažu projektu īstenošanas iespēju Un līdz ar to daži projekti vairs nebūtu tik nozīmīgi, kā tie varētu būt. Vairāku gadu gaita, proj, eh, vairāk gadu ilguma projektā varētu nonākt tāds eh, brīdis, kad eh, vairāk līdzekļu būtu nepieciešams vienam mērķim un nevis citam, un tad vajadzētu paredzēt šādu elastību, tad eh, nav hierarhiski attiecības starp četriem programmas mērķiem, piemēram, runājot par pārobežu veselības apdraudējumu, tas ir ceturtais mērķis, aizsargāt iedzīvojus no tā, vajadzētu uh, paredzēt šeit attiecīgs budžeta līdzīgs un ne, nevajag uh, izveidot hierarhiskas attiecības starp šiem mērķiem. Es gribētu atgādināt, kāda ir veselības eh, nozares nozīme. Diemžēl tiek aizmirst, ka pretvēršu preparātu izstrādes tehnoloģija ir līdzvērtīga aizkuģa Airbus izstrādes tehnoloģija. Tātad te arī šeit ir milzīgi ieguldījumi un milzīgs progress risinājumi, kas uh, nodrošinātu, ka jaunaklāta aktīvā viela kļūst par rūpnieciski ražoto zāļu sastāvdaļu, jārod inženieru zinātņu un tehnoloģijas jomā. Un tagad runājot par profilakses mērķi. Riska faktori ir jā, jāidentificē šeit, lai stratēģijas būtu efektīvāks. Galvenie riska faktori iekļauj savās, eh, to starp ir arī neveselīgēšanas paradumi un askustīgs dzīvesveids. Tātad vajadzētu eh, izvairīties no hroniskajām Eh, slimībām. Tās vajadzētu, pret tām vajadzētu vērst preventīvas pasākums. Tas attiec uz izteikt liekās varu un aptaukošanās tendences, kas vērojami maziem bērniem. Un, protams, eh, tas ietekmēs to, ka lielā mērā būs izplatīts sirds slimības pieaugušo vecumā. Turklāt eh, šai programmai vairāk būtu jāņem vērā novecošanās izraisītās slimības. Uh, Tāda ir transversāla politika, tā tiec uz pirmo mērķi, tā tad nodrošināt inovāciju, otro mērķi nodroš, um, ehm, drošāku veselības aprūpas plašāku pieejamu un trešo mērķi eh, nodrošināt slimību profilaks un veicināt labu veselību. Ja pēc iespējas ilgāku laiku tiek eh, sniegt veselības aprūpu un nodrošināt cilvēkiem veselīgs dzīvesveids, veids, Un tad šī programma var būt uh, efektīvāka un arī cilvēki ir, ir konkurētspējīgāki. Mūsu iedzīvotāju veselības uh, aprūpe uh, var nodrošināt viņiem labāku veselības kvalitāti, dzīves kvalitāti un veidot arī jauns darba vietas. Uh, Un eh, tagad runājot par iedzīvotāju aizsardzību pret pārobežu veselības apdraudējumu. Ļoti bīstam veselības apdraudējumu gadījumā īpaši efektīvs riska novērš, novēršanas līdzeklis ir iedzīvotāju vak vakcinācija. Kaut gan pateicoties vakcinācijai, Eiropas iedzīvotāju veselības stāvoklis ir ievērojami uzlabojies, vakcinācijas turpmāku attīstību kavē vairāk riska faktori. Iedzīvotāju lielāka mobilitāte, nevakcinētu iedzīvotāju grupas, kuriem veselības aprūpas pakalpojumi nav pilnībā pieejami. Un tas, ka ar vien samazinās vakcinācijas piekritēju skaits. Eiropas Savienībai vajadzētu aktīvāk cīnīties, izmantojot kopīgās vakcinācijas stratēģijas un jāparedz uh, attiecīgu vakcināciju daudzumu. jācīnās ar slimībām, um, izvēršot inovatīvas programmas, paredzot kopīgu plānošanu un uh, efektīvas preventīvas pasākums. Un nobeigumā gribētu sasīt, ka vēl ar vienu var labāk izvērtēt dažādus uh, šīs programmas mērķus, un tāpēc es aicinu, lai tiktu ņemt vērā rezultāti, ko uzrāda Nacionālās veselības sistēmas, te ir jāparedz. Uh, attiecīgi um, rādītāji, piemēram, dzīves ilgums un uh, labas kvalitātes dzīves ilgums un tā tālāk. Um, atgādināšu uh, darba grafiku. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 16. maijs. Kom, Endi komitejā jābalso 20. jūnijā. Uh, Un tagad esmu gatava uzklausīt eh, kolēģus. Paldies! Paldies, Grustets kundzei! Došu vārdu ēnu referentiem. Uz četrām minūtēm katrs. Savādāk mēs atkal nevarēsim pabeigt darbu laikā. Glenis, lūdzu. Much, Liels paldies priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties Grostets kundzei par sagatavoto ziņojumu. Man ir pliek, prieks uh, konstatēt, ka par daudziem jautājumiem mēs varēsim vienoties. Vis, mēs, protams, apsveicam komisijas priekšlikumus par uh, to, ka būs veselības aprūpas programma nākotnē, bet dažas no prioritātēm ir nepareizi izvēlētas. Piekrītu Grosts Grostēts kundzei, es uzskatu, ka ir jābūt nevis veselība izaugsmē, bet izaugsme veselībai. Cilvēki pārdzīvo ekonomikas krīzi ļoti sāpīgi. Un, uh, piemēram, Grieķijā par 40% pieaudzis pašnāvību skaits pēdējā gada laikā. Arī manā valstī tiek likvidēts veselības aprūpas uh, eh, dienas. Mums ir nepieciešama spēcīga veselības aprūpas programma Eiropas līmenī, kas sniegtu atbalstu dalību valstīm. Skrīninga programma krūts un zemdes kakla vēža konstatēšanai ir palūg, palīdzējusi glābt tūkstošiem dzīvību. Tāpat kopīgā programma Alzheimera uh, slimības uh, aprūpei ir uh, ļoti nepieciešama, bet mēs nedrīkstam aizvērt durvis arī jaunām iniciatīvām. Komisija galvenokārt pievēršas vēža un HIV aids ārstēšanai, kur ir gūti panākumi pagātnē, un mums jāturpina šis darbs arī nākotnē, bet es piekrītu Grostetas kundzes pieejai, ka nav jāiekļauj šeit uh, slimības saraksts, lai uh, paturētu durvis atvērtas, jo pretējā gadījumā būtu tāds garš uh, saraksts ar slimībām, bet mums, uh, kuras jārastē, bet mums būtu jāliek galvenais uzsvars uz profilaksi. Mēs uh, īstenojot pareizu politiku varētu uh, izvairīties no liekiem izdevumiem. Uh, profilakses pasākumu samazinātu arī spiedienu uz mūsu veselības aprūpas dienestiem. Ir jāapkaro aptaukošanās un liekais svars veicinot fizisko aktivitāti un veselīgu dzīvesveidu. Mums ir arī jāvēršās pret smēķēšanu, uh, izvietojot brīdinājumus uz uh, cigarešu iepakojumiem un samazinot tabakas audzēšanu. Uh, veselības aprūpas attīstībai ir potenciāls stimulēt vest ekonomikas attīstību, bet galvenais mērķis ir veseli cilvēki, kas nodrošina ilgtspējīgu sabiedrības un ekonomikas attīstību. Esmu gatava sadarboties ar referenti un komisiju, un, kā jau norādīju, mums ir daudz kopīgu punktu šajā darbā, un darbs noteikti būs veiksmīgs. Paldies, saka priekšsēdētājs Gunks, paldies Glenisai Vilmotai. Nākošais ēnu referents. Thank you, President. Let me first thank you. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms vēlējos uzslavēt Fransuāzu par viņas sagatavoto ziņojumu un gatavību sadarboties ar kolēģiem. Alde grupa atbalsta komisijas priekšlikumu, atzīstot, ka tas ir ļoti svarīgs ekonomikas krīzes apstākļos Eiropas Savienībā. Mēs atbalstam izvirzītos mērķus un prioritātus, to arī atbalsta mūsu referente. Mūsuprāt, galvenais uzsvars jāliek uz veselības aprūpes pasākumiem, kas var sniegt pievienoto vērtību Eiropas Savienības līmenī, balstoties uz jau uzsāktajām iniciatīvām un pasākumiem. Mēs uh, ceram, ka uh, tiks saglabāta šī pieeja un programma netiks pārveidota par uh, vienkārši slimību ārstēšanas sarakstu E, mūsuprāt, varētu e, dažus punktus grozīt un stiprināt. E, pirmkārt, par šo nosaukumu veselība izaugsmei. Dažās valodās šis nosaukums vispār nav skaidrs. Jautājums, vai mēs vēlamies uzsvērt veselības aprūpes industrijas attīstību vai arī uh, vēlamies nodrošināt to, lai cilvēki būtu veseli un tādējādi veicināt ekonomikas izaugsmu. Līdz ar to mums jādod pareizais signāls pie iedzīvotājiem. Par riska faktoriem mūsuprāt ir ļoti skaidri jānorāda šie riska faktori un Tādēļ mums vajadzētu saskaņot uh, vairākas politikas jomas, uh, kuras ir Eiropas Savienības kompetencē ar veselības aprūpes politiku. Mums ir jāstimulē inovatīva un ilgtspējīga veselības aprūpes attīstības sistēma, bet mēs nedrīkstam aprobežoties tikai ar tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem aspektiem. Mums ir jādomā arī par inovatīvām profilakses stratēģijām, inovatīvām veselības aprūpas sistēmu pārvaldības metodēm. Un tālāk par uh, atbilstības kritērijiem un to izvērtēšanu te grupa īpašu uzmanību vēlas pievērst šiem kritērijiem un arī tam, kā programmu mērķi tiek izpildīti. Mēs arī vēlamies īpašu uzsvaru likt uz dzimumu līdztiesību un uh, uz grozījumiem par uh, dzimumu līdztiesības jautājumu integrēšanu. Mums tāpat ir jāatzīst uh, dzimumu dimensija šajās veselības aprūpas stratēģijās. Paldies! Es lūgtu kolēģis Klomar klausīties tajā, kas ir sakāms ēna referentiem. Ja jūs gribat kaut ko citu apspriest, tad varat to darīt ārpus zāles. Können wir jetzt weitermachen? Gut. Dann würde ich nämlich jetzt Michel Livasi das. Došu vārdu Mišēlai Livasi. Četras minūtes. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Šī programma ir ļoti interesanta, ja mēs gribam iestāties par veselību. Runājot par nosaukumu, es piekrītu Grostet kungdzei. Viņš vispār ir nepieņemams šis nosaukums. Nu, ko nozīmē veselība izaugsmē, tā tad tas nosaukums būtu jāpārskata. Un, un teiks, e, trešajam mērķim e, nodrošināt slimīgu profilaksi un veicināt labu veselību. Tātad mēs varētu runāt par e, drīzāk par iedzīvotāju labklājību, nevis veselību izaugsmē. Es gribētu, lai labāk tiktu precizēti kritēriji, pamatoties uz kuriem tiek piešķirti līdzekļi. Es nevēlos, lai līdzekļu saņemtu ne, uh, neobjektīvi uh, cilvēki vai organizācijas, piemēram, lai tiktu piešķirti līdzekļi konkrētām laboratorijām. Jānodrošina zinām neatkarība. Nu, tad tas šeit būtu jātaino. Runājot par konkrētajiem mērķiem, manā skatījumā ir uh, uzsvērta prevencija, profilakse. Uh, vajadzētu šeit arī iesaistīt eh, saikni starp vidi un veselību. Te ir runa par tām kroniskajām jaunajām vesel, eh, slimībām. Jūs runājāt par lieko svaru un aptaukošanos. Ja mums būtu reāla preventīva politika tad, eh, tad mēs varētu izvairīties no dažām uh, problēmām. Piemēram, ir zinām skandāli ar produktiem, kas, izvair, kas izraisa aptaukošanos. Uh, ir Amerikā zinām gadiena, kad bērniem dod tādu mm, ras, aptaukojušiem bērniem dod pārtiku, kas viņiem problēmu nerisina, un mums ir jādomā, lai pie mums tā nebūtu. Un vēl ir tiešām jāsekmē alternatīvās veselības aprūpas problēmas. Mēs vienmēr runājam par uh, zālēm, par uh, slimnīcām, taču jāsekmē tādas metodas, kas nebūtu tradicionāli šai ziņā. Un tagad runājot par ilgspējīgu veselību. Es domāju, ja inovācija vienīgi pamatojas uz patentiem, tas izraisa problēmu, jo patenti bieži vien izmaksā ļoti daudz. Un bieži vien tie nemaz nav nepieciešami, būtu jāizskata arī alternatīvo pieeja iespējas. Un tagad runāju par rādītājiem. Uh, Es domāju, ļoti svarīgi, ka šādi indikātori rādītāji pastāv, jo tas tad novad pie izvērtēšanas procesa. Es uzskatu, ka ir nepieciešama izvērtēšana, kvantitīva kritērija, taču arī kvalitatīva kritērija, lai mēs varētu sasniegt mērķus. Tāpēc uh, es uzsvēru šo te labklājības terminu manas uzstāšanās sākumā. Ko tas īstenosim? Ja mēs runājam par kvantitāti, tā ir runa par to, cik izmaksā zāles, kāda veida slimnīca ir, kā tā, kāds tam aprīkums, taču ir jāraugās arī uz to, kā cilvēki izjūt veselības aprūpes. Tad, tad ir vērts paraudzīties uz starptautiskās veselības organizācijas definīciju. Un runājot par ceturto mērķi, es neticu masīvai vakcinācijai, visu iedzīvu, visu iedzīvotāju vakcinācijai Mēs zinām, ka pastāv um, blaknes, un to mēs piedzīvojam, piemēram, kad bija H1N1 krīze, un tas tad būtu jāņem vērā. Paldies! Un... Paldies! Oreisto Derosī, lūdzu, kā un referents. Sī, sí, grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu pateicīgs referentēji, man šķiet viņa paveic ļoti labu darbu. Šis tiesība akts ir ārkārtīgi svarīgs, jo mm, tas eh, nodrošinās finansējumu dalībvalstīm. Eh, šī summa gan nav milzīga, nu, te ir runa par 60 miljoniem eiro gadā, ko sadalītu starp 28 dalībvalstīm. Nu, tā tad eh, summa nav milzīga, tomēr pietiekoši nozīmīga. Nu, tagad runājot par ārkārtīgi sensitīvo jomu, kas mūs visi interesē, jo agrāk vai vēlāk mēs paši saskarsimies ar veselības problēmu, tad mums būs nepieciešamība, nepieciešama veselības aprūpe. Man šķiet ir svarīgi, ka referenti pievērst uzmanību uh, vienādu, vienādām tiesībām līdz vecāku gadgājumu cilvēkiem. Tātad mēs te runājam par uh, labu novecošanu, taču ir uh, cilvēki, kas uh, ilgstoši laiku pavada ves, uh, slimīt, slimnīcās. Svarīgi, lai viņam būtu iespēja nodrošināt elektronisku veselības aprūpi vai rūpēties par to, lai arī lauka apvidos būtu ārsti pieejami. Un runājot par jauniešiem, kas ir invalīdi, viņiem bieži vien ir problēmas panākt, iegūt pieeju veselības aprūpe. Un tad ir arī cilvēki ar pārmantotām veselības problēmām, un arī par viņiem ir jāpadomā tātad par šo vienlīdzību pie veselības aprūpas pieejamībai. Tātad par to es iesniegšu grozījumus. Es saprotu, ka visiem cilvēkiem ir tiesības uh, uz veselības aprūpu, taču te arī būtu jāievieš morāls pienākums, uh, piemēram, ziedot asinis. Tātad svarīgi cilvēkus informēt par viņu tiesībām, bet arī par to, ko viņi var darīt, lai varētu palīdzēt citiem, piemēram, ziedot asins vai plāsmu. Tagad runājot par upuriem. Arī par šo aspektu es iesniegšu grozījumus. Uh, Tajos eh, būs pausta doma, ka vairāk ir jāatzīst tas fakts, ka cilvēki, kas ir medicīnu ārstu kļūdu, uh, upuri, ir zināms simtiem tūkstoši cilvēku Eiropā, kas ir cietuši no inficētu asiņu pārliešanas. Tāda gadījuma Eiropā ir zināt. Arī vakcinācija uh, Uh, ir nodarījuši lielu kaitējumu, piemēram, bērniem, kas, uh, kuriem ir bijusi alerģija pret kādu no šīm vakcinācijas sastāvasošajām vielām. Tātad šie aspekti jāņem vērā, bet citādi es uzskatu, ka par šo atzinumu mēs varētu vienoties, un katrā ziņā budžeta līdzekļi jāatstāj tādā pašā līmenī. Tie nav milzīgi, taču tie jāpatur. Visi ēnu referenti ir izteikušies. Tagad došu vārdu pārējiem runātājiem - Alojas Petera, Dagmāra Rota Bērente, Niklas uh, Krīzogēlos un Frederika Rīs Pēters Līze un tad Mario Pirillē. Vai kādu esmu piemirsis? Ja nē, tad labprāt tagad noslēgt runātāju sarakstu. Kolēģi, jūs tur esat iekļauts, jā, jā, nekādu raižu. Tagad katram došu divar pusminūtes. Savādāk atkal nebeigsim darbu laikā. Pēters Līs pirmais un tad Mario Pirilla, lūdzu. Jā, ja, vielen dank, Herr Folzner. Äh, herzlichen Paldies priekšsādātāja kungs, paldies arī Francoāzai Grostetēji par veikto darbu. Es domāju, ka viņas uh, ziņojums ir ļoti labi pārdomāts, bet es domāju, mums te nevajadzētu uh, tādā kā konkurences cīņā iesaistīties, kuru slimību mēs šajā uh, ziņojumā minēsim un kuru nē. Vajadzētu to visu aplūkot vispārīgāk, plašākā tvērumā. Es arī piekrītu, ka mēs, piemēram, mainītu nosaukumu šim, šajā ziņojumā. Ja cilvēkam ir dzimšanas diena vai mēs svinam jauno gadu, tad mēs vienmēr novēlam cilvēkiem labu veselību. Protams, šie ir ļoti grūti laiki, mēs piedzīvojam <laughs> ekonomisko krīzi, bet nekad vēl neesmu dzirdējis, ka kāds otram novēlētu jaunajā gadā ekonomisko izaugsmi. Tādēļ veselība joprojām uh, saglabās savu vietu pirmajā plānā. Es ļoti labi zinu, kādēļ šāds priekšlikums tāpa komisijā. Dalīkungs, kad bija ieradies komitejā, to ļoti labi paskaidroja, bet mēs jau neesam Eiropas komisija, mēs esam tieši ievēlēti tautas pārstāvi, un tādēļ mums vajadzētu pirmām kārtām ņemt vērā pilsoņu raizes un vēlmes. Tas jau nenozīmē, ka mēs neatbalstām veselības aprūpas nozari, nē. Bet ir citas iespējas uh, veicināt veselību Eiropas Savienībā. Un, protams, arī veselības aprūpas sektoram tas varētu nākt par labu. Gribētu pat spērt kādu soli tālāk un teikt, kādēļ neatgriezties pie veselības rīcības programmas. Um, un, dan, ka... un tad jau varam pastīties, ko teiks citas institūcijas, un eh, varam sekot Francoāzes priekšlikumam par kompromisu. Protams, mums galvenokārt vajadzētu runāt par eh, tādiem jautājumiem, kam ir Eiropas papildus vērtība, tātad eh, par tādiem jautājumiem, ko dalība valsts paši saviem spēkiem neatrisinās. Jā, ja runājam par dažādām slimībām, eh, ir jābūt Eiropas rīcības plānam un gribētu uzsvērt arī um, dažādu bērnu slimību problemātiku. Ja bērni sirgs no kādas smagas slimības, tad ir jāpadomā par uh, to, kā to risināt tieši Eiropas līmenī. Gribēju arī atgādināt, ka daudzi kolēģi uh, runā par uh, pāragri dzimušajiem bērniem un mēs noteikti varam mm, daudz palīdzēt, ja mēs, piemēram, ņemam vērā to paraugu praksi, kas ir iegūta Portugālē. Viņiem tur ir ļoti daudz pieredzes. Paldies, tagad Pēterus kungs, divas ar pusminūtes. Grazie, grazie, prezidente. Paldies, priekšstādātāji. šajā brīdī, kad mums ir tik ierobežoti līdzekļi un arvien pieaug pieprasījums pēc veselības aprūpas pakalpojumiem, programma veselība izaugsmai, lai arī tās budžets ir ierobežots, uh, spētu atbalstīt uh, prioritātes un sniegt Eiropas pievienoto vērtību. Komisijas sagatavotais dokuments uh, atbilst šim mērķim. Uh, Tomēr vēlētu pievērst kolēģu uzmanību vienam jautājumam, kas nav īsti skaidri atspoguļots šajā regulas projektā, proti eh, profilakses pasākumi, domājot par eh, tieši fizisko veselību, lai samazinātu nepieciešamību pēc uh, ārstēšanās slimnīcā. Uz to ir aicinājusi arī Pasaules veselības organizācija. Šeit uh, būtu nepieciešamas inovācijas, uh, tāpat uh, veselības aprūpē galvenais akcents būtu likts uz specializāciju un profilaksi. 7. decembrī 2010. gadā padomas pieņemtie secinājumi ir jāīsteno, kur ir aicinājums atbalstīt specializētu veselības aprūpi un paplašināt pieju primārai veselības aprūpei, un tāpat ir jādomā arī par terciāro sektoru. Paldies, un tagad Eterus kungam vārds. Imam najprej nekaj eh, splošnih pripomp. Eh. Paldies. Man ir dažas vispārīgas dabas piezīmes. Jāsaka, ka Francoza savu darbu ir veikusi patiešām uzteicami. Gribēju pateikt, ka tas, kāda ir Eiropas pilsoņu veselība, mums nesagādā pārāk eh, daudz sajūsmas, pieaug dažādu slimību skaits un eh, zāļu cenas tāpat. Un ļoti daudzās valstīs tagad tiek runāts par veselības reformu, eh, veselības sistēmas reformu, jo uh, valsts cīnās ar parādu problēmām. Nesen tika organizēta arī konference, kurā tika pateikts, ka īstenībā veselība ir pati lielākā vērtība, un ja cilvēki ir veselīgi, tad, protams, viņi var labāk strādāt tādā veidā, garantējot ekonomisko izaugsmi. Eiropas Savienības līmenī patiešām kaut kas ir jādara veselības aprūpas labā, un es domāju, ka veselīga dzīvesveida veicināšana, profilakse ir ļoti būtisks atziņas. 3%, kas uh, dalību valstu budžetā ir atvēlēti veselības profilaksei, nu tas ir kaut kas briesmīgs, tas iz, tā izstāsta kā statistiska kļūme. Noteikti šīs skaitlis ir jāpalielina. Man arī ir uh, prieks par to, ka uh, šeit ir runāts par veselības aprūpas sistēmas uzlabošanu. Domāju, ka to varam paveikt arī Eiropas līmenī. Protams, ja uh, mēs pieredzam diskrimināciju vai nevienlīdzību, tad uh, pilsoņiem par to ir jācīnās. Un tāpat ir pievērsta uzmanība novecošai sabiedrībai. Protams, pieaugs Eiropas Savienībā vecu cilvēku skaits aizvien vairāk. Un ir jārunā nevien par slimību ārstēšanu, bet arī tiešām par profilaksi. Domāju, ka šeit ir iespējams arī inovācijas, kas noteikti varētu dzimt mūsu zinātnieku galvās. Un visu beidzot daži vārdi par um, cilvēku izglītošanu. Cilvēkiem ir uh, jābūt uh, zināšākiem par savu veselību, par savu ķermeni, un tad viņi arī labāk varēs izvairīties no dažādām slimībām domāju, ka vajadzētu ievērot arī ie, ieviest tādu plašāku rādītāju sistēmu visās Eiropas Savienības dalību valstīs, bet nedrīkst uh, valdīt nevienlīdzība. Un visu beidzot, tie rādītāji, kas attiecas uz uh, zāļu efektivitāti, ir ļoti atšķirīgi, kaut vai vairāku dalību valstu starpā. Te tiek runāts par recepšu un bezrecepšu medikamentiem. Jā, es ļoti labi saprotu, kādēļ Grusteic kundzei nepatika ziņojuma nosaukums. Paldies! Un nu, tagad uz divar pus minūtēm Dagmāra Rota Bērēnta. Jā, paldies! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Man ir tikai dažas cīkas piezīmes. Un gribēju pateikt, ka Grostētes kundzes ziņojums nu dien atkal ir ļoti izdevies. Eh, viņa ir eh, veselības eksperta un būtiski viss, kam viņa pieskars, pārvērš zeltā. Gribēju pateikt eh, dažas piezīmes par ziņojumu saturu un tad varbūt iepazīstināt jūs ar savām bažām. 20. grozījums. Un tur ir runāts tieši par hroniskām saslimšanām. Gribēju teikt, ka e, visās dalību valstīs nav vienota definīcija, kā tad tiek e, formulētas hroniskas slimības. Manuprāt, es domāju, vajadzētu šeit minēt konkrētas slimības, piemēram, e, saslimšana ar vēzi un uh, Mēs taču visi esam iepazinušies ar komisijas priekšlikumu, tur bija rakstīts arī par neiroloģiskām slimībām, par smadzeņu slimībām, un 15. Grozijā, grozījumā Grostets kundz to noteikti ir atspoguļos, bet varbūt, ka to varētu formulēt vēl labāk. Jaņem vērā, ka tās problēmas, pret ko mums nāksies cīnīties nākotnē, noteikti būs saistīts arī ar neiroģeneratīvām saslimšanām, smadzeņu slimībām un tā tālāk. Bet tās ir tikai tādas blakus lietas. Man šķiet, ka mēs paši uh, Eh, palielinām savu darbu apjomu un īstenībā strādājam pie kā tāda, kas diez vai pārvērtīsies realitātē. Es atceros, ka mums bija likumdošanas projekts par eh, pārobežu veselības profilaksi. Īstenībā dalība valstis pat nebija gatavas paveikt tādus mazus niecīgus uzdevumus, piemēram, izveidot kopīgas informācijas punktus, lai mēs varētu cits ar citu apmainīties ar zināšanām. Un, kā teica Pēterlis kungs, mums ir jāpaukstina budžetā atvēlētās summas, kas ir paredzētas tieši veselības aprūpas jomai. Mums ir jābūt eh, gataviem investēt vairāk naudas, lai uzlabotu savu pilsoņu veselību. Īstenībā, salīdzinot ar to, cik daudz naudas tiek izdodas transporta infrastruktūrai, tie ir nožēlojami graši, tas ir vienkārši apkaunojoši. Un uh, Ir vienkārši brīnums, ka cilvēki vēl nav devušies ielās pret to protestēt. Es uh, vispār nesaprotu, kā cilvēki tik mierīgi uz to reaģē, jo ir ļoti daudz cilvēku, radinieku un uh, ģimenes locekļi ir smagi slimi, un es domāju, ka viņi varētu pat protestēt pret šādu sistēmu. Ja mēs to varētu papildināt ar skaidriem mērķiem, ja mēs varētu piesaistīt arī struktūra fondu līdzekļus, tad mēs noteikti varētu panākt daudz vairāk, nevis tikai tā abstrakt runāt. Paldies! Paldies, ka ievērojat savu atvēlto laiku. Un tagad Nikos Krizogēlis lūdzu. 32. Divā pusminūte. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Liels paldies, priekšsēdētāji. Mēs te gribētu mūsu debatēs um, pievērsties vēl vienai dimensijai. Arī tā man šķiet ļoti svarīga šajos taupības pasākumu laikos. Uh, Mm, ir konstatēts, ka Grieķijā, taču arī citās valstīs tiek praktizēti briesmīgi uh, veselības aprūpas sistēmas uh, līdzekļu samazinājuma. Un Te ir jāuzlabo veselība, taču ir jāuzlabo arī uh, līdzekļu pieejamība veselības sistēmai. Mēs varētu, piemēram, vairāk līdzekļu tieši profilaksē atvēlēt. Es sniegšu parau, piemēram, no Grieķijas tika konstatēts, ka ļoti daudz ir palielinājusi plaušu vēžu gadījumu skaits. Tas, protams, palielina izdevums slimī, uh, slimnīcās Un mēs eh, galvenokārt uzsveram eh, <clears throat> veselības aprūpi, tātad dzīves beigās, tad, kad cilvēkam nepieciešams visvairāk zāļu un arī viņam jāuztur slimībā, eh, slimnīcā, taču mums ir jādomā, kāda ir ekonomiskā situācija slimnīcās un, un drīzāk ir vajadzīga stratēģija iedzīvotāju ilgspējīgai Eh, ilgstošai dzīves kvalitātei, un tad ne, nebūtu jāuzliek uzsvars tikai uz izaugsmi. Taupības laikos, nu, jāsaka, četri principālie eh, mērķi šajā eh, atzinumā ir tieši vērsti uz to, lai būtu pieejama veselības aprūpe visiem, ņemot vērā līdzekļus samazinājumu un darba vietu zaudēšanu, tas nav iekļauts šajā ziņojumā, un šī kļūda būtu jālabo. Un tad ir jāņem vērā īpaši grūtie apstākļi kalnu reģionos vai attālākos reģionos, kur cilvēkiem ir grūti pieejami veselības aprūpes. Te nerunāju par cilvēkiem kas ir, e, dzīvo marģinālās sabiedrībās, bet, piemēram, tādiem cilvēkiem, kas dzīvo salās, ir salas taču Grieķijā un visnotaļ turistiskas salas, taču tur ārsti nav pieejami, un cilvēki ir spiest tērēt daudz laika un uh, naudas, lai uh, varētu vērsties pie ārstā, tad arī šis aspekts būtu jātaino ziņojumā. Un vēl viens aspekts, kas manā skatījumā ir svarīgs. Mm, pārobežu mm, veselības aprūpas, jeb e, slimību gadījumu aizsardzību. Galēji labi, politiskie spēki manā valstī ir vērsuši uzmanību šo problēmu, lūk, imigranti ievazājot slimības. Mums vajadzētu atņemt galēji labējiem spēkiem viņu argumentus. Tas nodrošinātu labāk veselības aprūpi gan uh, vietējiem iedzīvotājiem, gan arī ieceļotiem. Frederika Rīs, 2,5 minūtes. Paldies, priekšsādātāji, gandrīz viss jau ir pateikts, un tādēļ runāšu pavisam īsi. Vispirms pateikšos Fransuāzai Grostētai, viņai ir. Uh, ļoti liela pieredze šai jomā, un šī pieredze ir ļoti vērtīga. Mēs uh, jau iepriekš uh, darbā pie citiem jautājumiem esam apspriedušies ar viņu un profesoru Trakatelli. Bet jāsaka, šajā gadījumā mums ir jārunā ne tikai par terminoloģiju un semantiku, bet par uh, būtiskiem jautājumiem. Uh, Eiropa Eiropas uh, Savienības pilsoņi, teiksim, nav lieli Eiropas Savienības atbalstītāji šobrīd, diemžēl, un uh, runājot par veselības aprūpi un citiem jautājumiem, mums ir jānovērš jebkādi pārpratumi un neskaidrības un būtu jāuzdod jautājumi komisijai, lai tā mums visu paskaidrotu, kas kurā gadījumā ir domāts, jo šie, šie izraudzītie formulējumi nav veiksmīgi. Tālāk par inovāciju. Mums ir jāst sniedz stingrāks atbalsts uh, pētniecībai, zinātnē, arī ģenētikas jomā, jo tie ir daudzsološi virzieni, Eh, jāatbalsta šie pētījumi arī astotajā pētniecības pamatprogrammā, bet arī šajā veselības pamatprogrammā es atbalstu Rivā Zīkundzes priekšlikumu par to, ka ir skaidri jānosaka kritēriji, bet eh, vienai no mūsu prioritātēm ir jābūt inovācijām. Tāpat ir jāatbalsta veselības aprūpes darbinieki, uh, Eh, kuri nodrošina 10% IKP un 10% strādājošo veido, ir eh, šim eh, sektoram jāsniedz skaidrs atbalsts Tāpat mums nevajadzētu šeit sastādīt milzīgu vēl, vēlmju sarakstu, jo šāds uh, vilinājums pastāv. Mums galvenokārt jādomā par to, kurās jomās varam gūt Eiropas pievienoto vērtību. Protams, jāatbalsta cīna pret uh, smēķēšanu un alkohola lietošanu un jāliek uzsvars uz profilaksi. Uh, Tāpat atbalstu Grostetes kundzes uh, teikto par šo riska faktoru, kas mums visus apdraud, tas ir iedzīvotāju novecošanos un nervu sistēmas ģeneratīvās slimības. Paldies! Labprāt, tagad uzklausīt komisiju. Tas var geben. Uh. Yes, thank you very much. Uh, thank you. Um, and first... Liels paldies. Vēlējos es pirms pateikties referentē Grostets kundzei par uh, tiešām izsmeļošo darbu pie šā grozījuma. Tāpat pateicos deputātiem, kur uzstājās un pauda savu viedokli. Uh, Komisija ar lielu gandarījumu konstatē, ka ir liela vienprātība par to, ka šāda programma tiešām nepieciešama. Tāpat ir atbalsts galvenajiem mērķiem par to, ka veselība sabiedrībā ir ļoti svarīga un ka Eiropa saskaras ar uh, izaicinājumiem šajā jomā. Tagad par komentāriem. Pirmkārt, ja mēs runājam par programmu uh, veselība izaugsmē. Mēs balstāmies uz iepriekšējo pieredzi. Šī jau būs trešā veselības programma. Mums jau desmit gadu ilga pieredze šajā jomā ir. Un jaunās programmas mērķis ir balstoties uz iepriekšējo programmu pieredzi, risināt jaunus izaicinājumus, kas kļūst arvien nopietnāki. Tāpat uh, mēs cenšamies uh, noskaidrot, ko reāli ar šo programmu varētu sasniegt, ņemot vērā dažādu spēlētāju kompetenci un arī budžeta apjomu. Šī ir sviras programma. Šīs programmas mērķis ir sniegt atbalstu lēmumu pieņēmējiem un uh, galvenajām ieinteresētajām pusēm uh, viņu darbā. Līdz ar to programmas veiksme ir jāvērtē balstoties uz to, kā tā veicina lēmumu pieņemšanu un pātrina uh, pārmaiņu procesu. Ņemot vērā iepriekš ja teikto, mēs arī esam atbilstoši salikuši uzsvaru šai programmā, ņemot vērā atbilst, atbilstošās kompetences, lai uh, iesaistītās puses, balstoties uz mūsu programmu, ar tās atbalstu varētu vieglāk sasniegt izvirzītos mērķus. Deputāti norādīja, ka programmas apjoms, protams, ir ierobežots, bet tā ir ļoti pozitīva un vērtīga programma, un mēs varam balstīties uz desmit gadu pieredzi. Tagad īsumā par programmas nosaukumu, jo praktiski visi runātāji pievērsās šim nosaukumam. Es gribētu paskaidrot, ko komisija domā ar šo nosaukumu. Protams, svarīgākais jau ir programmas saturs, nevis uh, nosaukums. Šī nav ekonomikas programma un tā nav tāda iecerēta. Šeit nav runa par to, ka veselība tiktu pakārtot ekonomikas izaugsmai. Patiesībā Tas ir pretējais. Komisija vēlas pateikt, mums ir jāsaprot, ko mēs domājam ar vārdu izaugsme. Un programmā 2020 mēs runājam par viedu, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi. Mēs vēlamies, lai izaugsme būtu mūsu sociālā modeļa centrā. Uh, Eiropā, un to vēlas arī mūsu pilsoņi. Kad mēs runājam par veselību izaugsmē, tas nenozīmē, ka mēs vērtējam veselību tikai no tāda kritērija viedokļa, cik darba vietas tas tā spēj radīt. Bet mēs uzskatām, ka ves, veselīgi iedzīvotāji spēj aktīvāk piedalīties dažādos programmās. Mums mēs uzskatām, ka svarīgi ir nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi, un to mēs saprotam ar izaugsmi. Mums ir jāatsakās no vecajiem priekšstatiem par to, ka veselība, veselības aprūpi ir tikai izdevumi. Mums ir jāpāriet uz tādu uh, priekšstatu, ka veselība ir kā mūsu progresa izaugsmes uh, neatņēmāms elements. Protams, ir grūti dažos vārdos izstāstīt eh, šo filozofisko pieeju, bet komisija uzskata, ka veselības aprūpe ir viens no visracionālākajiem investīciju veidiem. Tagad par prioritātēm. Virkne runātāju arī pievērsās šim jautājumam. Uh, Pirmkārt, komisija ir ierosinājusi četrus galvenos mērķus. Tie visi šie četri mērķi ir ļoti svarīgi, bet mums tāpat ir jāatzīst, ka šie mērķi Uh, jau vēsturiski ir dažādi risināti. Dažos gadījumos mēs balstamies jau uz uh, iepriekšējo pieredzi, piemēram, veselības apdraudējumu jomā mēs jau esam konsolidācijas fāzē, balstoties uz iepriekšējo pieredzi. Citās jomās mēs tikai šo darbu sākam. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, iesaistītajām pusēm, risinot konkrētus jautājumus. Un šeit ir runa par citām investīcijām. Šeit ir nepieciešams citas investīcijas šajā jomā. Tāpat ir uh, lielāka zinām elastība, bet uh, šis uh, šeit būs nepieciešama daudz gadu pieredze, jo ir finansējuma periods. Un tādēļ ir arī jāsadala prioritātes uh, laikā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Padomes pārstāvi arī vēlas uzstāties prezidentūras pārstāvi. Lūdzu. Paldies! Es arī vēlējos pateikties par iespēju piedalīties šajās ļoti interesantajās debatēs šodien par programmu Veselība izaugsmē. Eh, prezidentūras vārdā un padomes darba grupas uh, vārdā gribu teikt, ka mēs arī strādājam pie šīs programmas un šobrīd notiek diskusijas par to, tādēļ nevaru iedziļināties detaļās. Bet jānorāda, ka šis uh, priekšlikums ir ļoti svarīgs arī mūsu izpratnē, un 22. jūnijā ir paredzēts apstiprināt mūsu nostāju par šo programmu programmu. Gribu teikt arī, ka padome ar lielu nepacietību mēs uh, raugāmies uz auglīgu sadarbību ar parlamentu un mēs uzmanīgi sekojam jūsu darbām šajā komitejā. Tas palīdzēs īstenot uh, līdzsvarotu pieeju un mēs palīdzēsim uh, gan Eiropas Savienībā, gan mūsu pilsoņiem. Paldies, tagad došu vēlreiz vārdu referentē, lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président. Liels paldies, priekšsādātāji. Mēģināšu izteikties īsi. Vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Esmu pārliecināta par to, ka mēs eh, sasniegsim, nonāksim pie laba risinājuma, pie kur, kur vis, kuram visi var piekrist. Es eh, arī atbalstu tos kolēģus, kas saka, ka krīzes apstākļos noteikt labu veselības aprūpas programmu uz vairākiem gadiem. Tas ir labais veids, kā Eiropas eh, pilsoņus, eh, pilsoņiem pierādīt Eiropas Savienības efektivitāti. Jā, es atbalstu arī to domu, ka šai programmai e, būtu jāizvairās no pārklāšanās. Šai programmai ir jānodrošina pievienotā vērtība. E, attiecībā uz visām citām programmām, kas mums pastāv veselības aprūpes jomā. Es visus jūs uzklausīju, jūs runājat par līdztiesību, kur vēlamies panākt, lai visi pilsoņi veselības aprūpas sistēmas priekšā būtu līdztiesīgi. Um, pie tā strādām jau vairākus gadus, un jo īpaši svarīgs šis aspekts ir krīzes apstākļos. Uh, pastāv uh, tendences dažās uh, dalībās valdībās samazināt uh, veselības sistēmas izdevums, un tad mūsu uzdevums ir saglabāt šo budžetu. Un tieši tāpēc mēs atbalstām komisāru Dalī uh, nodrošināt attiecīgus budžeta līdzekļus veselības aprūpas jomai. Uh, Arī sarunās par eh, nākošo daudzgad finanšu schēmu ir jāsaglabā budžets veselības sistēma. <clears throat> Jā, mēs vēlamies uzlabot mūsu iedzīvotāju veselību, turklāt veselības aprūpas sistēma, un veselīgi iedzīvotāji ir pievienotā vērtība mūsu ekonomikai. Tātad šo aspektu es ņēmu svērā, arī ievēroju jūsu sacīto. Uh, Nu, paraudzīšos, kā jūs priekšlikums var iekļaut eh, atzinumā, un esmu mm, gatava vadīt sarunas ar katru no jums, lai mēs eh, panāktu labu vienošanos. Runājot par nosaukumu, jā, es saprotu, ka vi visi vēlas šo nosaukumu mainīt. Mēs mēģināsim to darīt pēc iespējas labākā veidā, lai arī šai ziņā tiktu nosūtīts mūsu pilsoņu pavisam skaidrs vēstījums lai te nerastos pārpratumi. Mm, lai neliktos, ka Eiropas Savienība kaut ko, ko nevisai vērtīgi dara. Nu, katrā ziņā gribu pateikties maniem kolēģiem, protams, arī padomē un komisijai, kas izteicās par šo tēmatu, par šo ziņojumu. Un tā tad vēlreiz apliecina, ka esmu jūsu visu rīcībā. Paldies! Paldies, Fransuāz Grostete! Grozījumi ir jāiesniedz, kā jau minēju, līdz 16. maijam, pusdienas laikā, un 20. jūnijā mēs balsosim komitejā. Protams, no tā ir atkarīgs, ko mēs darīsim tālāk, kad mēs balsosim plenārsēdē. Tas ir arī saistīts saistīts ar DFS. Gribu teikt, ka debets bija ļoti veiksmīgas un citi kritizē programmas nosaukumu. Varbūt, ka tas varētu būt uh, tāds visai mānīgs nosaukums, kas varētu novest pie pārpratumiem, un referenta arī to pietiekam labi ilustrēja. Tagad nonākam pie kādreizējā sastāvdaļkārtības punkta, un uh, tas ir Mario Prilo sagatavotais atzinums īpašie noteikumi attiecībā uz Eiropas reģionālas attīstības fondu un mērķi ieguldījums izaugsmē un nodarbinātībai un par regulas 1080 šķērsvītra 2006 atcelšanu. Mario Pirilo, lūdzu jums vārds. Mums ir atvēlēts 1,15 minūtes šim darba kārtības punktam. Lūkšu kolēģis izteikties lakoniski, jo pēc tam mums vēl ir jāpievērš Sofijas Okūnijas ziņojumam. Lūdzu, Mario Pirillo. Sī, prezidente, jūs arau brēvē. Paldies, priekšsēdētāji, būšu lakonisks. Paldies, ka devāt. Paldies, ka bijāt tik dāsnas un ļāvāt man izteikties šodien, nevis vakardien, jo es īstenībā vakar vēl biju Itālijā vēlēšana dēļ. Priekšsēdētāja kungs komisijas uh, eh, priekšlikuma uzmetums, kur tiek runāts par reģionālo politiku, ilgspējīgu attīstību. Protams, ka tas viss sasaucas ar 2020. gada stratēģiju. Kohēzijas politika neapšaubām ir svarīgs instruments, lai varētu atbalstīt dažādus projektus. Un mēs, protams, gribam, lai mūsu tautsaimniecība radītu maz CO2 izmešu. Priekšlikums, kas attiecas uz ERAF, tagad paredz tikai 6% eh, veltīt tādu veidu investīcijām zaļajā enerģijā, bet īstenībā mūsu mērķi ļoti ambiciozi un budžets tiem īsti neatbilst. Šī iemesla pēc mēs uh, iesniedzam grozījumu un gribam uh, šo procentu likmi paaugstināt uz 10% tieši konverģences reģionos. Ja mēs runājam par tematiskajiem mērķiem, es esmu šeit minējis tās prioritātes, kas ir minētas 5. pants, 6. punktā, proti vides aizsardzība un resursu efektīvu izmantošanu. Mani grozījumi galvenokārt attiec uz pirmo pielikumu kopīgie indikātori, jebšu rādītāji, Ir jāizvairās no riskiem, jā, neaizmirsīsim arī klimata pārmaiņu radītās sekas, ir jābūt uh, atjaunotām ekosistēmām un būtu ļoti labi, ja būtu kopīgi indikātori, kas attiektos uz dabu un uh, bioloģisko daudzveidību. Protams, ir jādomā arī par ilgspējīgu politiku jūras vidas jomā. Un ir jācīnās pret krasta zonu eroziju. Mēs gribam piesaistīt tādas investīcijas, kas var radīt izaugsmas un, izaugsmu un jaunas darba vietas. Dalību valstu rīcībā šādu mērķu sasniegšanai vien ir kopienas nauda, un e, tie, e, tā ir nauda, kas ir paredzēta konverģences mērķu sasniegšanai. Es labprāt uzklausītu kolēģu sakāmo paldies, Mario Pirilo, tagad došu vārdu kolēģiem. Pilar Ajūso kundze kā pirmā lūdzu. Diemžēl runātāja ir aizmirsusi ieslēgt mikrofonu un tulki viņu nevar dzirdēt. Paldies! Es arī būšu lakoniska, to jau pateicu bez mikrofona sakarunātāja. Jā, gribēju teikt, ka šie fondi patiešām uh, rada tādu visai iespaidīgu instrumentu Eiropas Savienības rokās, un es ceru, ka tie saglabās savu svarīgo lomu, lai radītu jaunas darba vietas un veicinātu izaugsmi. Es varu piekrist komisijas nostādnēm un piekrītu arī tiem mērķiem, kas tika izvirzīti, proti, ka Pirilokungs piedāvā pa paaugstināt 6% uz 10%. Pirilokungs, cepur nost, jūsu darbs ir patiešām izcili paveikts un uh, gribēju vien iesniegt dažas grozījumus. Vajadzētu pievienot uh, 9. pantā 6. punktu. Tas attiec uz regulu. Regulā tātad vajadzētu jaunu punktu pievienot. Vides aizsardzība, resursu taupīga izmantošana. Nu, protams, te varētu visu iekļaut šajā tekstā, bet uh, mums ir īpaši uzmanība jāpievērš tieši mazāk attīstētiem reģioniem. Tur vajadzētu pie, iekļaut vēl papildus sesto punktu, un eh, mēs saprotam, ka vismazāk attīstītiem reģioniem klājas visgrūtāk, un tiem finansējums arī nepieciešams visvairāk. Varbūt A punktā to varētu uh, minēt, kur ir uh, salīdzinājums ar attīstītākiem reģioniem. Tālāk paaugstināt finansējumu no 6 līdz 10 procentiem mazāk attīstītie reģioni īstenībā saņem uh, daudz uh, finansējumu, nu, un ja mēs tiem paaugstināsim šīs summas tik lielā apmērā, tad tas jau patiešām būs ļoti daudz. Protams, reģioniem ir jāsaprot, kur kurpes piesauž visvairāk, tātad kuras ir akūtākās vajadzības, kas ir jāfinansē visātrāk, bet es tomēr atstātu 6%, un komisijas priekšlikums man šķiet ļoti labi pārdomāts. Ja runājam par kopīgajiem rādītājiem, es domāju, ka referents to ir definējis visai precīzi. Tam var piekrist, bet ja jūs par katru cenu gribat ieviest šos eh, īpašos rādītājus, tad, protams, tam ir nepieciešama īpaša struktūra, bet tas prasa laiku un naudu. Jauna rādītāja īstenošana nozīmē arī jaunus resursus. Liels paldies! Eh, als nächstes für die ALDE. Paldies! Alda grupas vada Arika Mēnere, lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esit. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju pateikties referentam par izcili sagatavotu ziņojumu atzinumu. Mēs varam uh, lielā mērā referentu atbalstīt, mums ir paprātām ļoti daudz viņa grozījumi, un komisijas priekšlikums arī bija veiksmīgs. Ja tiek runāts par zāļu ekonomiku, par uh, ekoloģiju. Domāju, tam nākotnē vajadzēs pievērsties aizvien vairāk, un ERAF uh, finansējumu noteikti varētu tam izmantot. Varbūt tagad pievērsīšos sīkāk konkrētiem grozījumiem. Ļoti labi, ka referents runā par atkritumu reutilizāciju. Protams tam ir jāpievērš uzmanība. Tāpat eh, labi formulēti ir tie fragmenti, kur runāts par sabiedrisko transportu, un referents runā par pilsētu transporta nomaiņu pret sabiedrisko transportu. Tālāk 6% eh, paaugstināšana uz 10%. Esmu nedaudz skeptiski noskaņots pret šādu ideju. Protams, eh, būtu ļoti pamatoti piešķirt vairāk līdzekļu mazāk attīstītiem reģioniem, lai tie varētu uzlabot vides standartus, bet tomēr es piedāvātu palikt pie 6% robežas. Es esmu. Uh, pārliecināti, ka komisija ņems vērā mūsu ieteikumus, bet eh, līdz šim vēl precīzāku informāciju no viņiem neesam saņēmuši. Tālāk, tematiskās prioritātes, protams, eh, pieņemot DFS eh, arī attiecībā uz reģionālo politiku, mums tas būs jāpatur prātā. Un, protams, arī citas komitejas par to runās, tajā skaitā budžeta komiteja. Bet mums varbūt nevajadzētu pie šī jautājuma karvēties pārāk ilgi jo tādā veidā mēs varētu atkal atvērt Pandoras lādu un te mēģināt uh, eh, sabāst iekšā visu, kas vien ir iespējams. Paldies! Un tagad uzstāsies Nikos Krizogēlis, kas ir pēdējais zālē esošais ēnu referents. Vai es pareizi izrunāju jūsu uzvārdu? Paldies! Jā, paldies, turpina eh, Krizogēlis kungs. Ziņojums par ERAF <clears throat> ir veidots labdas virzes pareizā virzienā, taču man šķiet mūsu mērķiem būtu jābūt ambiciozākiem attiecībā uz finansēm, videi, bioloģiskais daudzveidzības aizsardzībai. Mums, protams, ir jāizteno Eiropa 2020 stratēģija ar tās mērķiem. Līdz ar to trešajā nodaļā nevajadzētu liekt uh, iespēju iznot inovatīvs risinājums attiecībā uz transportu, piemēram, lai atjaunotu alterna, um, bioloģisko daudzveidību un izmantotu alternatīvos resursus. Tātad ir ar fondiem būtu jābūt virzītiem uz zaļo inovāciju izmantošanu dažādos, dažādās nozarēs, lai mums būtu saskaņot stratēģiju. Nevajadzētu piemirst, ka pat pagātos um, attīstītos reģionos pietrūkst investīciju tieši šajās nozarēs. Ir arī tādi reģioni, mm, kas nav attīstīti tādā pašā līmenī. Līdz ar to ir jāuzsver tās nozares attīstītajos reģionos, kuri nav, neievēro pietiekoši labā līmenī vides aspektus. Un runājot par klimata izmaiņām, mums ir jāiestājas par alternatīvajiem enerģijas avotiem Un tāpēc es gribētu, lai uh, attīstītajiem reģioniem šīs īpatsvars būtu 25% un um, 20% vietā un neattīstītajiem uh, 14, uh, 15% vietā un 6%. Un tad vajadzētu uh, veicināt investīcijas ekosistēmās un bioloģiskās daudzveidības uzturēšanā, lai mēs piela, varētu pielāgoties uh, klimatiskajām izmaiņām un arī jānodrošina profilaks, profilaks pasākumu šai ziņā un jāveido attiecīgas darba vietas. Um, kohēzijas politikai ir jābūt atbilstošai Eiropas 2020 mērķiem un ilgspējīgai attīstībai. Uh, rādītājiem nebūtu jāņem vērā tikai kilometri vai, dzīvnie, vai cilvēku skaits, bet jādomā ir par risku novēršanu, par klimata izmaiņām, par tādiem rādītājiem, kas mums ļautu izmērīt ekosistēmu stāvokli. Katrā ziņā attīstībai jābūt saistītāji ar vidas aizsardzību. Paldies! Laidā. Paldies komisijas pārstāvim, diemžēl vajadzēja doties uz heute debatēm reģionālo lietu komitejā, tādēļ, ka mēs uh, samainījām vietām darba kārtības punktu, bet tagad noslēgumā es atvainojos, vai kādu palaidu garām. Nē, tomēr vēl runās Pēters Līze, tad Sofija Okonija un tad referents. Pēter Līze, lūdzu, ļoti īsi. Jā, protams, runāšu ļoti īsi. Pirmām kārtām gribēju pateikties referentam un gribēju pateikt, ka mums kā vīdes komiteja noteikti ir jāatbalsta komisārs Hāns Pirmām kārtām eh, šis ir ziņojums, kurā pirmo reizi tik konkrēti tiek runāts par energoefektivitāti, resursiem un ekoloģiju. Un mums noteikti vajadzētu stāvēt un krist par šo ziņojumu. Un, protams, mums vajadzētu eh, paaugstināt procentu likmi, kā piedāvā mūsu referents, jo es domāju, ka ir jāatbalsta komisāra kungs un domāju, ka referents atrodas uz pareizā ceļa. Tikai gribēju piemetināt sekojošo. E, iepriekšējā regulā viena no prioritātēm bija ilgspējīgs turisms. Diemžēl tagad šī prioritāte ir pazudus, bet komisārs saka, ka projektus ir iespējams turpināt. Un es domāju, ka ilgspējīgs turisms ir arī viena no mūsu komitīs prioritātēm. Nu, un varbūt tomēr šajā ziņojumā to atkal vajadzētu atjaunot. Jo, ja mēs šādus projektus vairs neturpināsim finansēt, īstenībā tas nebūs pareizi. Paldies, Sofija Okunī, lūdzu. Merci, Paldies, priekšstādātā, dargie kolēģi. Arī es eh, gribu pateikties eh, referentam par viņa darba kvalitāti. Daudz, kas šeit jau izskanēja, tāpat kā sacīja Pētera Līze, es domāju, mums ir jāatbalsta eh, komisija dažādajos aspektos attiecībā šo politiku. Te ir svarīga bioloģiskā daudzveidība, piemēram, tā tālāk runājot par Eh, ceturto mērķi tematiskajiem, mm, tematiskajiem eh, kopumiem, tad eh, jābūt palielinājumam no 6% uz 10%. Un vēl kā daži uzlaboja no manas puses, iespējams, trešajā pantā man šeit būtu jāsvītro tas pāns, kur ir minēts, ka investīcijas, kas uh, uzlabo pamat eh, pakalpojums eh, iedzīvotājiem ir aizliegts, kāpēc tam būtu jābūt aizliegtam. Es domāju, ka eh, šī daļa būtu vienkārši svītrojama. Eiropas parlaments jau vairākas reizes ar vairāku rezolūciju starpniecību ir pauda savu viedokli, ka vairākas infrastruktūras, piemēram, ūdens infrastruktūras, nav uh, pilnīgi pabeigtas dažās dalībvalstīs. Uh, dažās citās dalībvalstīs šīs infrastruktūras ir ļoti sliktā stāvoklī, un līdz ar to tās uh, vairs uh, nevar saņemt reģionālās politikas uh, finansējumu šo infrastruktūru atjaunošanai. Es domāju, ka šodien uh, pašvaldībām būtu jāuzlabo svarīgās infrastruktūras, un mums jāatbalstīs paš, šīs pašvaldības, jo valstī bieži vien pietrūks līdzekļu. Nu, runājot par inovāciju un ilgspējīgu attīstību, es domāju, mums ļoti ar lielu uzmanību jāraugās uz e, elektromobilitāti. E, mums būtu jāuzlabo jāpavar ceļš eh, tādiem līdzekļiem, kas var eh, nodrošināt eh, enerģijas ietaupījumu. Un tad runājot par sportu. Sports ir kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā ir Eiropas Savienības kompetencē, un sports nodrošina sabiedrības veselību, un tāpēc mums būtu jāparedz investīciju sniegšana uh, sporta aprīkojumam, jo daudzos reģionos Eiropā trūkst sporta aprīkojumu, līdz ar to mēs neveicinām to, ka iedzīvotāji nodarbotos ar sportu, bet arī šis aspekts ļoti svarīgs. Paldies! Mario Pirillo. Paldies, Mario Pirillo, lūdzu. Grazie, prezidente, solo. Paldies, priekšsēdētāji Pavisam īsi komentāri no manas puses. Vispirms vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Esmu priecīgs par to, ka, ir, ka man ir izdevies e, rosināt dzīvīgas diskusijas. Es gan nevarētu apgalvot, ka esmu bijis e, pilnīgi visaptvarošs. E, mans uh, atzinuma projekts ir pavērts visādiem iete, ierosinājumiem, un es mēģinu, kā debašu rezultātā mums izdosies panākt konsensu. Nobeigumā es gribētu sacīt, ka mums šeit ir visnotaļ laba iespēja Ņemot vērā to, ka komisija pārskata regulu, mums ir šī iespēja jāizmanto pēc iespējas labāk, lai nodrošinātu, ka eh, nākotnē šī regula eh, varēs attiecīgi kalpot 27 eh, valsts iedzīvotāju vajadzībām. Paldies! Paldies! Visi grozījumi ir jāiesniedz līdz 14. māja pusdienas laikam un mūsu komitejā balsosim 20. Eh, 21. jūnijā, regi komiteja balsos 11. jūlijā, un plenārsēdē balsojums varētu tikt ieplānots uz septembra mēnesi pēc atvaļinājuma. Paldies kolēģiem, kas izteicās, un tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir 18. pēc skaita. Sofija Okonī ir sagatavojusi atzinumu mūsu komitejas vārdā. Un nekavējoties došu vāru viņai kā autorei lūdzu. Oui, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie kolēģi. Jūs uh, jau zināt, mēs jau esam apmainījušies viedokļiem un diskutējuši par šo ziņojumu šīs likumdošanas aktu kopums uh, ir vērsts uz trim mērķiem. Pirmkārt, veicināt elektroniskās identifikācijas ieviešanu brīvprātīgi, tālāk izvairīties no dublēšanās un samazināt treškārt administratīvos uh, šķēršļus uh, lopu audzētājiem. Varbūt, ka jūs pārsteidz tas, ka šis jautājums joprojām nav pabeigts, bet es gribētu jums uh, nedaudz atgādināt šī likumdošanas aktu kopuma vēsturi. Komisija šos uh, likumdošanas aktus publicēja 30. augustā, tad man iecēla par referenti. Uh, un es sagatavoju savu priekšlikumu janvārī šajā gadā, bet tad radās konflikts par kompetenci starp lauksaimniecības komiteju un vides komiteju, un eh, šī procedūra tika nobloķēta uz daudzām nedēļām. Pēc tam aprīlī komisija publicēja grozījumus Un tagad, protams, atbildīgā komiteja ir lauksaimniecības komiteja. Tātad aprīlī komisija nāca klajā ar sākotnējā dokumenta grozījumu, un tādēļ es ierosināju uzaicināt komisiju mums uh, prezentēt uh, šos grozījumus, un tādēļ mums arī notiek šāda diskusija. Manuprāt, komisijā ir jāpaskaidro šie grozījumi, un mums ir jāsarīko diskusija par šo jautājumu tūlīt pēc tam. Paldies, labprāt dot vārdu kādam no komisijas, lūdzu. Yes, thank you, Mr. Chairman, and thank you to the... Paldies, priekšsēdētāji, pateicos Okonī kundzei par iespēju izskaidrot komisijas nostāju. Jā, Okonī kundzes teiktais atbilst patiesībai. Sākotnējais priekšlikums tika apstiprināts 2011. gada augustā un pēc tam jūs saņēmāt šā gada aprīlī jaunu grozītu komisijas priekšlikumu. Un es gribētu paskaidrot, kādēļ mm, tika grozīts sākotnējais priekšlikums, lai eh, mēs neapdraudētu deputātu vienprātību. Šie prie, eh, šis skaidrojums ir nepieciešams. Tātad 2011. Eh, gada augusta priekšlikuma mērķis ir nodrošināt vienotus nosacījumus sankciju noteikšanai, ja netiek pildītas prasības par dzīvnieku identifikāciju un lielopu gaļas uh, marķēšanu. Uh, šādus uh, nosacījumus komisija pieņēma ar uh, izpildu akta starpniecību. Tālāk notika diskusijas par uh, saskaņā ar 22. pantu, un komisija nolēma nākt klajā ar jaunu priekšlikumu, skaidrojot komisijas pilnvaras un uh, nosakot jaunu pilnvarojumu komisijai saskaņā ar līguma 290. pantu, nosakot komisijai tiesības izsniegt izpild, iz, izdot izpild aktus. Un es gribēju tikai jums paskaidrot mūsu juridisko pieju. Uh, jaunākajā priekšlikumā, par ko arī notiks sarunas starp institūcijām. Jūs redzat, ka 22. panta trešais punkts ir grozīts attiecībā uz komisijas tiesībām izdot deleģētos aktus. Un patiesībā ir jānodrošina arī uh, konsekvence starp pantiem un apsvērumiem. Tādēļ tiek grozīti arī apsvērumi. Bet galvenais ir paplašināt komisijas pilnvaras 22. pantā attiecībā uz sankciju noteikšanu. Bet mēs, protams, esam gatavi uzklausīt jūsu ieteikumus un priekšlikumus. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, tagad došu vārdu referentiem. Pirmā Dagmāra Rota Bērēnta lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī referentam Okunī kundzei. Paldies arī komisijai. Es jums varbūt sniegšu kādu politisku ieteikumu. Ja mēs runājam par deleģētiem aktiem, tad vienmēr vajadzētu atgādināt, kādu lomu tur ir spēlējama parlamentam. Es domāju, ka tas noteikti jūsu uh, Eh, atbalstītāju pulku palielinās. Es domāju, ka tehniskie grozījumi, kas ir ietvērti priekšlikumā, ir tādi grozījumi, ko es ieteiktu arī savai politiskajai grupai. Okunī kundze jau teica, ka vajadzētu ņemt vērā komisijas ieteikumu oriģinālo priekšlikumu. Un, protams, mums ir jārunā arī par elektronisko marķēšanu, vai tas būs saistošs pasākums vai nē. Tādēļ vajadzētu paredzēt arī eh, pārejas laika eh, regulējumu. Un, uh, E, ir e, jāsaka, ka var turpināt brīvprātīgo marķēšanu. Tas ir tas, ko līdz šim ir darījušas e, dalību valstis. Šovakar par to balsos lauksainiecības komiteja. Ceru, ka viņi būs pietiekami viedi, lai pieņemtu pareizo lēmumu. Ja mēs runājam par grozījumiem, nu īstenībā, ņemot vērā, cik maz kolēģi ir zālē, es vairāk negribēju izteikties, bet man ir ļoti daudz, kas sakāms par elektro, elektrisko, elektronisko marķēšanu. Paldies! Tagad Rika Manere, kā nākamā ēna referenta, lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir veiksmīgs, man tas ir pilnībā pieņemams, it sevišķi runājot par elektronisko identifikāciju. Es gan neatbalstu nekādus konkrētus grafikus. Es atbalstu līdz ar to komisijas priekšlikumu. Un eh, domāju, ka eh, brīvprātīga identifikācijas sistēma ir pietiekami veiksmīga, tā līdz šim ir darbojusies. Un Mēs joprojām eh, runājam par eh, ES likumdošanas aptvērumu, kas šeit ir ievērots. Es atbalstu priekšlikumu. Paldies! Paldies! Šķiet, citi kolēģi jau ir devušies prom. Tādēļ došu atkal vārdu referentē. Lūdzu, Okonī kundze. Tātad manā rīcībā ir 20 minūtes, vai ne? Runājot par jauno komisijas priekšlikumu, es varu pilnīgi atbilstīt, atbalstīt Dagmāru sacītu, un nekāda problēma sākumā man nedaudz pārsteidza, ka šādi grozījumi tiek piedāvāt tagad, šai brīdī, sešus mēnešus pēc pirmā priekšlikuma, taču es tāpat kā man kolēģi apzinos, ka deleģētie akti, uh, ir eh, Eiropas parlamentam daudz eh, labvēlīgāku procedūru un tāpēc neredz nekādu pamatu eh, nepiekrist maniem kolēģiem, tātad es viņiem pilnīgi piekrītu un runājot par pārējo ziņojumu daļu, tur, protams, ir daudz sakmā, tā, taču būs vēl iespējas par to runāt, bet šis brīdis ir labāk piemērots procedūras apspriešanai. Tas arī viss. Paldies! Vielen dank! Paldies! mēs e, nemainīsim termiņu grozījumu iesniegšanai, par to jau ir vienojušies ēnu referenti. Mēs balsosim e, tad, kad tas ir paredzēts, un šķiet plenārsēdē balsojums ir ieplānots uz septembri vai oktobri. Gribēju jums pateikties par ražīgo rīta darba cēlienu, novēlu jums e, jauku pusdienu pārtraukumu, un vēlākais rīt redzēsimies atkal. Labais gribu!